Dear colleagues, I would like to start the... Kolēģi, es vēlētos sākt sanāksmi. Labrīt visiem! Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Līdz šim nav uh, saņemti ierosinājumi mainīt darba kārtības projektu, un tāpēc ierosinu, ka mēs eh, pieņemam darba kārtības projektu. Otrais darba kārtības punkts Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas eh, notika 27. un 28. februārī un 19. un 20. martā šajā gadā. Un kā parasti šo sanāksmi protokoli ir pieejami, tie ir jūsu rīcībā, un līdz ar to sanāksmes beigās eh, tie, uzskatīt, tie tiks uzskatīti par pieņemtiem, ja vien netiks saņemt kādu iebildumu sanāksmes laikā. Un trešais darba kārtības punkts ir priekšnātājs paziņojumi. Man ir viens eh, paziņojums, kas ir saistīts ar Eiropas eh, Savienības solidaritātes fonda mobilizāciju, lai sniegtu atbalstu uh, eh, Līgurijai un Toskānai saistībā ar oktobra plūdiem. Šis uh, pieteikums uh, tiek skatīts budžeta komitejā. Un uh, priekšlikums ir arī jūsu visu rīcībā. Un kā parasti, Šādā situācijā eh, saistībā ar solidaritātes fonda mobilizāciju šī ir ārkārtas situācija, un mums ir jāsniedz eh, atzinums. Visticamāk, jūs atceraties, ka pēdējos 3-4 gadījumos eh, lēmumi ir bijuši dot priekšsēdētājiem atļauju, tad informēt, ka reģija komitejai nav iebildumu pret šādu ierosinājumu. Ja jūs eh, piekrītat šādai procedūrai, tad eh, mēs eh, to varam darīt arī ar vēstules palīdzību. Tātad šādā veidā paust, ka mums nav iebildumu. Izskatās, ka nevienam iebildumu nav, un līdz ar to mēs varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta. Diskusija turpinājums par kopīgajiem noteikumiem, jo sevišķi mēs runāsim par kopīgo noteikumu par Eiropas eh, fondiem un uh, par regulas uh, eh, 1083 līdz 2006 atcelšanu, bet pirms dod vārdu referentiem saistībā ar šo regulu, es vēlētos uh, jūs informēt par darba grupas sanāksmes uh, rezultātiem. Tad sanāks notika vakardien. Mēs spredām par tādiem jautājumiem kā kalendārs pakotnēji Un uh, mēs spriedām arī par pieeju kopīgiem strateģiskiem ietveram un vienojāmies par to, ka mēs ierosinām, ka vajadzētu izstrādāt gala ziņojumu par regulu, un par to mēs uh, spriedīsim šajā komitejā 28. 99. maijā, un uh, grozījumu iesniegšanas termiņš būs 8. mājas, kas ir mūsu nākamā sanāksme. Tad līdz 31. mājām varēs iesniegt grozījumus. Vēlētos noturēt uh, orientējošu balsojumu reģiju komitejā 11. jūlijā. Tas būtu tā kā mandāts referentiem. Mērķis ir sniegt referentiem laiku, lai varētu viņu sākt uh, sarunas ar Eiropas komisiju un ar padomas pārstāvjiem, lai būtu gala balsojums rudenī. Es nesaku, vai tas būs uh, oktobrī vai septembrī, tomēr mēs vēlētos, uh, lai būtu šāds gala, ziņojum, gala balsojums 2020. Uh, gada rudenī. Un tikai pēc galējā balsojuma komitejā, reģija komitejā, mēs iesniegsim ziņojumu balsošanai plenārsēdē. Esam sprieduši arī par eh, visu šo pakotu, vai tiešām mums vajadzētu turpināt uh, darbu pie tā, ka, ka mēs eh, šos visus priekšlikumus iekļaujam vienā pakotnē, un vadošais viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu turpināt darbu, stāvēt pie dokumentiem kā pie pakotnes. Tomēr man ir jāsaka, ka, ja ir kāds spēcīgs iemesls no kāda no mm, referenta puses saistībā ar kādu konkrētu regulas projektu, tad, protams, mēs varam pieņemt, eh, ka vajadzētu sniegt zinām elastību. Tomēr kopumā es uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie tāda noteikuma, ka mēs izmantojam pakotnes pieeju. Un attiecībā uz kopējo strateģisko ietveru tas ir referentu ziņā nolēmt, kā viņi strādās pie šī kopējā strateģiskā ietvera. Mums ir divkārt arī snājušās diskusijas darba grupā. Un referenti ierosināja. Un uh, tātad uh, diskusijas dalībnieki arī atbalstīja ideju, ka kopējais strateģiskais ietvers uh, tiks pievienots vispārīgai regulai Līdz ar to ir jānotiek šai konversijai, tāpēc, ka komisija ir ierosinājusi savu darba eh, dokumentu, dokumentu, kuram nav juridisks eh, formāts, un attiecībā uz eh, laika grafiku mēs vienojāmies, ka pirmā versija s kopējiem strateģiskajiem ietvaram, tad tā būs pielikumā, un tā tiks jū, jums iepazīstināta 8. maijā bet mēs par to pilnībā spriedīsim 29. maijā. Reģi komiteja sanāksmē vēlos arī jums atgādināt, ka visi grozījumi, eh, kurus jūs izstrādāsiet kā reģi komitejas locekļi, tie nav referentu ziņojumiem, bet komisijas eh, priekšlikumam. Līdz ar to jūs tiekat mudināti strādāt uh, pie jūsu viedokļiem un ievērojot arī laika grafiku, tāpēc, ka komisijas eh, dokumenti ir pieejami jau kopš oktobra. Līdz, līdz ar to ir ļoti svarīgi to apzināties. Tomēr jūs eh, tiekat eh, lūgti, un es domāju, ka referenti arī tam piekritīs, tad, tad konsultējoties ar referentiem par viņu viedokļiem, un es ceru, ka 8. maijā mēs, mums tiek sniegts arī norādes saistībā ar to, kā referenti strādās un kāds būs darbs pie grozījumiem. Un tātad 31. mājas ir grozījuma iesniegšanas galējais termiņš, un grozījums var sākt iesniegt 8. mājā. Tas ir viss attiecībā uz to, kā mēs strādāsim. Un tagad es vēlos ķerties pie mūsu darbkārtības punkta. Elizabete, lūdzu. Dank, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsādātājs kundze. Um, hier referiert haben, haben wir. Patiešām mēs vakardien apspriedāmies, bet lēmums vēl netika pieņemts. Un tika. Uh, runāts par procedūru, ka ir nepieciešams mūsu komitejas lēmums, un, protams, mums ir arī jāievēro ētikas kodeks. Tādēļ sekretariātam ir arī mums jāpiedāvā attiecīgā dokumentācija, iekļaujot četrus punktus, kas ir noteikti ētikas kodeksā. Savādāk mēs nevaram tam piekrist un arī attiecīgi rīkosimies. Paldies! repeat uh, very clearly. Es vēlētos uh, uzsvērt, kā darba grupa ir runājusi ar referentiem, jo referentu loma spēļot uh, par ziņojumu formātu ir ārkārtīgi svarīga. Protams, ka lēmumu pieņems šodien komiteja, ja vien kāds uh, neprotestēs. Uh, protams, ka mēs varam izies arī diskusijas, ja jūs vēlaties, attiecībā uz uz termiņiem, uz pieeju, ja jūs to vēlaties darīt. Bet, protams, uh, ka ir eh, jāņem eh, vērā eh, uzvedības noteikumi. Nu, ar to vien nav gana. Mums ir jāņem vērā kodeks, un tādēļ sekretariātam ir jāsagatavo attiecīgs lēmums, ir jāspēr attiecīgie soļi, lai šis kodeks pilnībā tiktu izpildīts. Tas, ko jūs tagad pateicāt, īstenībā tas ir paziņojums, nevis lēmums, un ir noteikti skaidri kriteriji, kā tiek izveidot eh, sarunu vešanas grupa, kāda ir procedūra, un tas vienmēr ir jāņem vērā. Mums nav nekādas steigas, tādēļ mēs varam uh, visu labi sagatavot, varam sagatavot dokumentāciju un sagatavoties kopīgi ar koordinatoriem. Lūdzu, parūpējieties par to. Ja tā nenotiks, tad mēs arī attiecīgi rīkosimies. Paldies! Like be... Es vēlētos, lai jūs konkrēti pateiktu, uh, kuru uzdības kodeksa uh, nu, noteikumu mēs pārkāpjam. Tur ir noteikts, kas piedalās sarunu vešanas delegācijā, tātad šāda delegācija tiek ievēlēta, tas ir jādara saskaņā ar procedūru un tiek uzsākta procedūra, kas ir mūsu komitējā jāpiedāvā rakstiskā veidā. Tam tā ir jānotiek. Paldies! Es saprotu, ka jūs atsaucaties uz visu sarunu procesu, līdz ar to mēs arī atgriezīsimies pie šī jautājuma un ņemsim vērā jūsu ierosinājumu. Uh, Kā jau es teicu no sākuma, ir priešlikums, kuru ir iesniedzis referents un kur, par kur mēs vakardien spriedām darba grupā sanāksmē. Šajā sanāksmē varēja piedalīties visi referenti un koordinātori. Es ierosināju rekomendācijas vakardien, mēs par to vienojamies grupā. Un nebija arī nekādas pretestības, un es eh, sapratu, ka mēs vienojāmies par eh, laika grafiku attiecībā uz jautājumu, kuru uzdeva Šreteres kundze. Sekretariāts eh, uz to atbildēs laikā starp šo un nākamo sanāksmi par to, kas tiks darīgs, darīts, un, protams, ka visiem ir jāievaro uzvedības kodeks. Tagad varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta pie šī punkta būtības. Tagad es dodu vārdu referentiem. Nezinu, kā jūs šodien sadalīsieties. Visizmāk jau vienojāties par kārtību. Lamberta, eh, lūdzu. Es runāšu angliski. Tāpēc, ka teksts uh, ir arī anglis, ang tieši angļu valodā. Pirmkārt, vēlos eh, teikt, ka Regija komitejas draugi uh, Tātad, ja jūs eh, ieklausāties, eh, tad jaunās regulas eh, tēma par finanšu ietvaru, tur ir kohēzijas draugi, prezidentūras draugi, labāku tēriņu draugi. Un tad, tad ir svarīgi, ka ir šie regija komitejas draugi, jo mēs esam vadošā komiteja saistībā ar to, lai mēs varētu progresēt, ir svarīgi Eh, rīkoties tā, kā mēs vienmēr esam rīkojušies atklāti, eh, ņemot visus vērā, visus viedokļus, jo sevišķi ēnu referentus, informējot mūsu kolēģus par konkrētiem fondiem un arī par komitējām, kuras ir iesaistīts. Līdz ar to mūsu darbs ir pārskatāms, bet eh, mums ir arī jāievēro šie principi, lai mēs varam garantēt, ka pirms vasaras mūsu komiteja nosaka, eh, kāda ir Eiropas parlamenta politiskā nostāja šajās svarīgajās debatēs, un tas mums sniedz iespēju iesniegt eh, pirmo mandātu, eh, runāt, sarunām ar padomi. Jūs atceraties, ka prezidentūras draugi bija šeit ieradušies, jo sevišķi Dānijas pārstāvi, kuri runāja par progresu padomē, un tobrīd situācija bija ļoti fragmentēta. Līdz ar to mēs īsti neesam droši par dažām lietām, kāds eh, progress ir panākts. Un šorīt mēs varam iezināties šajā procesā vairāk pēc būtības, kā jau teica priekšsādātāja. Šī ir ceturtā reize, kad mēs runājam par procesu, par pirmo balsojumu pirms vasaras. Esam saņēmuši darba dokumentu, kurā ir desmit eh, punkti, par kuriem mēs spriedām, padzināti. Un ko mēs šodien varam darīt? Mēs varam iepazīstināt ar pirmajiem grozījumiem, kuri ir um, netieši tad, saskaņoti ar jūsu komentāriem un viedokļiem, kas tika pausts pēdējos nāksmju laikā. Un tas ir um, kopīgais viedoklis, ka mums ir jāvirzās uz priekšu un jāņem uh, vērā jūsu viedokļi par punktiem, kurus mēs uh, tulkojām, pārveidojām par pārvietojumu izrietot no grozījumiem. Attiecībā uz to, kas tika teikts par laika grafiku, jā, e, esam saņēmuši vairākus e, grozījumus angļu valodā. Es, mums, mēs tiešām vēlamies e, ņemt vērā jūsu komentārus. Tad, tad 8. mais ir nākamais brīdis, kad tiks iesniegti visi grozījumi, tad tie tiks uh, iztulkoti un pēc tam eh, tad varēs iesniegt grozījumus. Un ir svarīgi eh, jums sniegt eh, visu tekstu tulkojumā, lai visi varētu ņemt vērā šo saturu. Un iespējams ir svarīgi arī tas, ka jūs varat redzēt, kā mēs esam formulējuši savus grozījumus nebūtu vajadzīgs uh, uh, divkāršot šos grozījumus, kuri jau ir tekstā, un tas ir process, kas ir ļoti svarīgs. No sākuma ir jāizlasa grozījumi, un tad eh, ir tad, tad jāpanāk kompromiss ar simtiem grozījumu, bet jebkurā gadījumā mēs ar nepacietību gaidīsim, kā jūs pie tā strādāsim. Tad uh, eh, indikatīvais balsojums eh, jūlijā, un tad skatīsimies, kā mēs rīkosimies tālāk sarunu gaitā. Mums būs uh, laiks, uh, lai visu noskaidrotu. Tas ir mans viedoklis. Ja ir kādi jautājumi, tad tos jūs varat uzdot. Dažas sākotnēs piezīmes. Svarīgi ir tas, ka tad eh, kopējais leģiskā ietvara pozīcija, ne tikai mūsu komitejas pozīcija, un eh, nedēļas sākumā itra komitejā eh, bija runa par šo ziņojumu, un tur bija, bija teiks, ka kopējiem strateģiskiem ietvaram tam nevajadzētu būt delegātiem aktam, tam vajadzētu būt daļai no visas li likumdošanas procedūras. Un tagad mēs esam uh, uh, iesnieguši grozījumus, lai tas tā arī notiktu. Tas būs uh, grozījums 12. pantam. Tas sākas ar kopējā strateģiskā ietvarā nosaukumu. Tātad regulas nosaukums Kopējais strateģiskais ietvers eh, ir iekļauts pielikumā vispārīgai regulai, un arī formulējumā mēs teiksim, ka gadījumā, ja aizsātais teksts, kopējais strateģiskie fondi, fondi, uz kuriem attiecas eh, kopīgā regula, ir svarīgi parādīt kura tiesība akti šeit ir vadošie. Un pēc tam eh, noskaidrot praktiskākās lietas. Eh, tas būs horizontāls grozījums eh, visas regulas gaitā. Mēs esam sprieduši par darba dokumentu. Mēs ierosināsim jaunu tekstu, kas ir skaidrāks otrajā pantā. Tur tiek paskaidrota kopējā strateģiskā eh, ietvara pozīcija. Mēs to darīsim tādā veidā, lai mēs eh, šobrīd varētu norādīt, ka mēs iesniegsim jaunu tekstu. Un šobrīd šim tekstam juridiskā ziņā šis teksts nav sagatavots detalizēti, bet eh, mēs to iesniegsim 8. mājā, tā lai jums būtu skaidrs priekšstats par šo ietvaru, lai jūs redzētu, kas ir galvenie kopējā saistībā ietvera satura punkti. Tur būs arī pielikums, un mēs par vēlāk uh, uh spriedīsim par grozījumiem. Tad es vēl vēlos uh, runāt uh, par pantiem, kuri ir saistīti ar daudz līmeņu pārvaldību un par partnerības principu. 44. Citā 44. pants. Attiecībā uz valsts iestāžu pozīciju par reģioniem un pilsētām saistībā ar citiem partneriem. Esam snieguši labāku definīciju viņu dalībai. Attiecībā uz partnerības līgumu, jo sevišķi 13. pāns. Tas ir tuvāk paskaidrots, un mēs eh, ierosinām grozījumu, lai pastiprinātu partnerības eh, principus, gatavojoties partnerības līgumam un progresa ziņojumam. Attiecībā uz makro reģionālajām stratēģijām. Mums ir pants un grozījums, kurā ir tuvāk eh, paskaidrot uh, kopra, sadarbības aktivitāšu daba. Uh, saistībā ar vairākām stratēģijām reģionos, eh, kuri ir eh, iesaistīti. Tas ir dažas lietas, kuras jau no paša sākuma bija jāpaskaidro, varbūt ir prātīgi, ka mēs uzklausām jūsu viedokļus šodien. Tātad eh, no kolēģiem, kurus tādā pie konkrētiem fondiem, lai redzētu, kādu progresu mēs varam panākt. Konstanti. Droši vien, ka jūs eh, varat ņemt vērā, tad runāt par citiem jautājumiem, par kuriem es nerunāju. Tātad šobrīd tomēr nē. Eh, jūs gribat saglabāt dažas, no, dažas noslēpums nākošajiem grozījumu vilnīm. Konstāts vai vēl kādi komentāri? Man vispār nav nekāda noslēpuma. Viss ir caurskatām. Mums ir Jāsaprot, ka ir jārada kohēzijas politikai veltīt dokumentu pakotni nākamajiem septiņiem gadiem. Un diskusijās mēs uh, konstatējām, ka mēs runājam nevien par kohēzijas politiku, bet arī par 2020. gada stratēģijas mērķiem un, protams, klimata uh, mērķu uh, izpildīšana ir tikpat svarīga kā tas, kas attiecas uz ultraperifēriem reģioniem. Un es uzskatu, ka Mums vajadzētu arī saprast, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības integrācijas politiku nākamo gadu laikā, un Ram Lambertam ir taisnība, kad viņš saka, ka mums ir nepieciešami nevien prezidentūras draugi, bet arī reģiona draugi, un nākamo mēnešu laikā mums viņi būs vajadzīgi īpaši lielā mērā. Šis ir caurskatāms process, lai varētu veicināt auglīgu sadarbību. Ja mēs runājam par kopīgo strateģisko ietvaru, Mēs eh, vēl īsti nesam eh, noformulējuši, vai mums vajadzētu pieņemt jaunu regulu vai to iekļaut pielikumā. Mums ir jāsaprot, ka vispārīgā regula būs tāds kā jumts, kas būs uzcelts eh, pāri pieciem dažādiem fondiem. Bet, ja mēs uh, pieņemtu jaunu regulu, uh, es domāju, ka tas šo struktūru izjauktu. Tādēļ mums vajadzētu izdot pielikumu. Man šķiet, ka komisija visu nedara. Es īsti nejūtu, ka komisijā valdītu kaut kāda rosība, tādēļ mums ir e, jādara vairāk, mēs izstrādāsim priekšlikumu. Uh, un mēs piedāvāsim arī kopējiem strateģiskajam ietvaram uh, konkrētus grozījumus. Tas ir svarīgi visiem kolēģiem, protams, arī mums pašiem. Un uh, mums, protams, ir uh, krietni jāpastrādā, lai jūlija beigās jau varētu izstrādāt tādu dokumentu, par kuru vēlāk varētu arī balsot. Uh, bet mums ir jāsaprot, ka tas patiešām spēcīgi ietekmēs nākamajos septiņos gados kohēzijas politika Eiropas Savienībā. E, tagad e, detalizētāk par konkrētām lietām tekstā. Ir sevišķi runājot par elastību. Tie ir grozījumi no 61 līdz 66, kas attiecas uz 87. pantu. Uh, Mēs diskusijās esam redzējuši par eh, fondu programmēšanu, par finansējumu. Ja mēs varēsim panākt, lai šie grozījumi tiek pieņemti, tad reģioni paši varēs lēmt, vai viņi grib piekļuvi vairākiem fondiem vai nē. Tādā veidā ļoti elastīgi būs iespējams īstenot kohēzijas politikas noteiktos mērķus. Tas atbilst uh, tām diskusijām, ko mēs esam organizējuši pēdējo mēnešu laikā, un es lūkšu jūsu atbalstu. Es gribu, lai jūs balsojat par šiem grozījumiem. Un referenti secināja, ka daudzi atbalsta eh, domu, ka mums īsti paprātam nav komisijas piedāvātā uh, veiktspējas rezerve, performance rezerve. Mēs teicām, ka doma pat par sevi nav peļama, bet eh, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos instrumentus, eh, tomēr to nevarēsim tā īstenot. Un mēs eh, gribam um, parūpēties, lai šī rezerve tekstā tiktu minēta precīzi un lai tas atspoguļotos arī apsvērumos. Uh, Mums ir jāparūpējas, eh, lai tiktu atlasīti labākie projekti, um, lai tiktu ieviest patiešām veiksmīgi kohēzijas politika, bet komisijas priekšlikums varētu radīt pārāk daudz birokrātijas, tādēļ mēs gribam šādu atsauci svītrot no teksta. Tāpat mēs piedāvājam svītrot uh, atsauci uz makrokondicionalitāti. Tas bija īstenībā viens no vienkāršākajiem grozījumiem, vienkārši svītrot 21. pāntu. Mēs uzskatām, ka makrokondicionalitāte ir svarīga, jā, protams, to neviens neapšauba. Dalību valstīm tas ir nepieciešams, Un tiek runāts arī par to, ka reģioniem ir jābūt atbildīgiem par uh, valdības iespējami pieļautajām kļūmēm. Un kohēzijas politika ir vienīgais instruments, kas ļautu palīdzēt uh, veicināt attīstību valstīs. Ja mēs uh, dalību valstīm atņemsim šādu instrumentu, tas būs aplami, tādēļ 21. pantu mēs piedāvājam svītrot. Uh, bet tas nenozīmē, ka esošie instrumenti kaut kur pazudīs un netiks izmantoti. Mums ir uh, kohēzijas fonds, bet mm, tas nav iekļiets, iekļauts vispārīgā regulā. Mums bija arī ļoti daudz diskusiju par tās augto ex ante kondicionalitāti un uh, referenti uzskata, ka šāds princips varētu būt eh, nu dien liederīgs, ja tas eh, tiešā veidā attiektos uz kohēzijas politiku. Ir jāplūko, daudzas lietas kopsakarībā, tātad eh, kohēzijas politikai paredzētie projekti, eh, līkumdošana un eh, citi parametri. Mēs esam izstrādājuši arī vairākus priekšlikumus, kas ir lasām 35., 38., 65. un 66. grozījumā. Es domāju, mums ir arī Eh, rūpīgāk jāpiestrādā pie eh, pielikumiem, lai varētu saprast, ko tajos ievietot un ko nē. Tālāk daži vārdi par finanšu instrumentiem. Es gribu teikt, ka tas ir eh, jauninājums, jo nākamajā plānošanas posmā tie tiks izmantot daudz vairāk. Un mums vajadzētu padomāt par to, kā Eiropas līdzekļus iztērēt vislietpratīgāk arī reģionos, un pateicoties mūsu priekšlikumiem, mēs domājams varam panākt patiešām uzlabojums, un mums ir jāparūpējas, lai finanšu instrumenti tiktu izmantoti mm, prātīgi, lai tie eh, varētu tikt izmantoti atkārtoti, un Komisija savā priekšlikumā attiecīgi to ir arī formulējusi, bet mums ir nepieciešams arī skaidras, nepārprotamas normas, kas ir jāiekļauj regulā un attiektos uz finanšu instrumentiem. Līdz ar to esam izstrādājuši vairākus grozījumus, lai tekstu tādā veidā papildinātu. Komisija visas mūsu vēlmes nav ņēmusi uh, vērā un finanšu instrumentu mērķis uh, šī definīcija nebija pieminēta, tādēļ esam izstrādājuši grozījumus. Iepazīstoties ar uh, ziņojumu pirmo uzmetumu, uh, jums varētu rasties iespējas, ka īstenībā komitejā mēs esam par daudz uh, vairāk runājuši un ka mums vajadzēja te iekļaut vēl vairāk. Un Lamberts arī pareizi norādīja, ka tā ir tikai pirmā daļa. Un šī ir tikai daļa no visiem grozījumiem. Es ceru, ka 8. maijā mēs varēsim jūs iepazīstināt arī ar pārējiem. Bet, lai nebūtu pārpratumu, vienkāršošana uh, ir princips, ko mēs uzskatām par savējo, un eh, tomēr mums ir jāievēro zināmas normas, jo parlaments vēd sarunas par budžeta regulu, un ja tiek runāts par akreditācijas eh, iestādi, mēs jau varam izstrādāt grozījumus par šādu iestādi, bet iespējams pēc lēmumu pieņemšanas šie grozījumi vairs nebūs pamatot, būs vienkārši lieki. Tad, kad būs vienošanās ar parlament, starp parlamentu un padomu par budžeta regulu, tad patiešām šie grozījumi vairs nebūtu pārāk jēgpilni, tādēļ nesam tos arī attiecīgi izstrādājuši. Mēs ceram, ka jūnijā parlaments ar padomi beidzot nonāks pie, pie tāda finalizēta lēmuma. Nu, mums ir uh, jāsaprot, ko īsti darīt uh, ar šīm atsaucēm. Un ir jāparūpējas par uh, balsojumu organizēšanu. Jūlī mēnesī mums ir jāsaprot, kā vest sarunas ar komisiju un uh, patiešām eh, nākotne, kohēzijas politikas nākotne ir eh, atkarīga no mums, un mums ir jāparūpēs par pareizo lēmumu pieņemšanu. Daži paziņojumi komisijai. Pēdējo nedēļu un pat mēnešu laikā komisija mūs ir eh, atbalstījusi. Mēs esam saņēmuši informāciju, dažādus paskaidrojumus. bet mums kopīgi ir jāatrod pareizais ceļš, pa kuru iet eh, tā tad kohēzijas politikas jomā. Un, ja mēs runājam par šo kopīgo stratēģiju vai arī elastību, makrokondicionalitāti un šo veiktspējas rezervi, viņi eh, tādi uz, uzvedās visai dīvaini. Un uh, viņi teica, ko tad jūs īsti darāt, bet īstenībā, ja viņi iepazītos ar mūsu priekšlikumiem rūpīgāk, viņi saprast, ka tie ir ļoti labi un loģiski. Es ceru, ka komisija mūs atbalstīs. Būtu ļoti jauki, ja komisija ar mums pa šo ceļu iet roku rokā, jo kopīgi mēs esam spēcīgāki un reģioni noteikti to ir pelnījuši. Ja tiek runāts par elastību, esmu dzirdējusi argumentus, eh, ka tas eh, būtu kontraproduktīvi, bet īstenībā mm, mēs panāksim tieši pretējo. Pateicoties elastībai, mēs varam piedāvāt jaunas iespējas dalībvalstīm, reģioniem un Protams, eh, reģionos ir jāparūpējas par 2020. gada stratēģijas smērķu sasniegšanu, ir jācīnās pret nabadzību, bezdarbu, klimatu pārmaiņu sekām un ja mēs piedāvājam zinām rīcības brīvību, elastību reģioniem, tad uh, ir iespējams līdzekļus arī labāk koncentrēt. Runājot par makrokondicionalitāti. es domāju, to šo principu vispār nevajadzēja kustināt, jo pozīcijas bija ārkārtīgi atšķirīgas. Uzskatu, ja komisija apgalvo, mēs šo instrumentu vispār negribam izmantot, tas būs tāds kā uh, Mm, iebaidīšana, tā būs tāda kā siksna vai pātaga, ko izmantosim iebaidīšanai, bet mums nevajadzētu te vicināties ar damokla zobenu, lai varētu mm, sasniegt savus mērķus. Un mm, jāņem vērā, ka mūsu rīcība, tai tiek sekots reģionos, uz mums skatās, ko mēs īsti darām, un, protams, uh, Mm, tam ir arī psiholoģiska nozīme. Ja visu laiku mēs tikai prasīsim no reģioniem, kaut ko mēģināsim iebaidīt un teiksim, mēs darīsim to un to, un jums atkal ir pretī jāsniedz tas un tas, mm, tas nebūtu īsti pareizi. Tādēļ ir jāizvēlas arī pareizā rīcības metodika un palīdz tiem, jāpalīdz tiem reģioniem, kas cīnās ar vislielākajām grūtībām. Es ceru, ka nākamo nedēļu laikā mums būs iespēja vēlreiz apspriesties, iespēja pavirzīties uz priekšu un. Tāpat ceru, ka padome nemēģinās parlamenta likumdošanas darbu novērtēt zemāk, visu mēģināt uh, salikt pa tādām atvilknītēm, pa kastītēm, eh, tā tad daudz finansiālais ietvers, un mēs visu sadalīsim pa jomām, un katrs saņēmis konkrētu summu, un tad mēs nevarēsim vairāk vēst sarunas par mm, tām sadaļām šajā likumdošanā, par kurām tomēr ir jāved sarunas, jo tā ir koplēmuma procedūra. Uh, Es domāju, tas ir mūsu visu un arī reģionu interesēs, uh, lai mēs nodalītu daudzgadu finanšu schēmu no likumdošanas darbu. Uh, Eh, ko veids parlaments kopīgi ar padomu. Ne jau mēs tagad mēģinām izspēlēt kaut kādas savas kārtas pret padomu. Jo Lisabonas līgumā ir norādīts, ka visi likumdošanas procesā iesaistītie um, ir tiesīgi baudīt savus pilnvaras, un mums ir jāsaka, ka mēs esam tieši ievēlēts orgāns. Mēs esam noraizējušies par pilsoņu interesēm uh, un gribam tās patiešām ņemt vērā. Mēs nevaram to visu ielikt tikai kaut kādā šajā sarunu kastē un pēc tam vest sarunas aiz slēgtām durvīm. Es ceru, ka parlaments attiecīgi savus intereses aizstāvēs. Paldies! Uh, thank you, Konstance. We now move. Paldies, Konstance. Pārējiem pie ēnu referentiem. Pirmais runātājs Ivars Godmanis. Liels paldies! Esmu satraucies, tāpēc, ka man šķiet, ka tagad sāks izšķirošā mūsu darba daļa, jo beigu beigās rezultāts būs grozījumi. Nekas vairāk. Pirmkārt, gribu sacīt, ka mūsu referenti ir padarījuši lielisku darbu. Ja jūs paraugāties ļoti rūpīgi uz pašreizējiem grozījumiem, tad es uzskatu, ka visi grozījumi ir ņēmuši vērā uh, mūsu vairākuma domas. Mēģināšu paskaidrot uh, savu viedokli par piecām lietām. Pirmkārt, ja jūs paraugāties uz otro grozīmu, tur referenti uh, saka, ka valstīm nebūs vairs atļauts eh, neatkarīgi ar vietējām pašvaldībām vai reģioniem izveidot partnerības nolīgumus saskaņā ar eh, tiesību aktiem un konstitūcijām. Tātad tiešām jāņem vērā daudz līmeņu pārvaldību, par to nav nekādu eh, šaubu. Un otrkārt par eh, veiksmes rezervi, par paveiktā rezervi. Ja tā vadība, kas mēģinās īstenot uh, projektus, uh, uh, izjutīs kārdinājumu pāriet no sarežģītām lietām uz vienkāršākām lietām, tad beig beigās Eiropas Savienotā vērtība būs mazāka. Un vēl viens ļoti svarīgs punkts manā skatījumā ir septītā grozījuma priekšlikums. Uh, kondicionalitāte līdztekus izaugsmas un stabilitātes paktam un atrisināts kohēzijas fonda izmantojuma problēma. Man šķiet, tas tā ir liela atbildi ja mēs rīkosimies otrā, tad ar šo regulu mēs aizstāsim tās lietas, kas ir jābūt jāratificē parlamentos, jāparaksta tur līdz šī gada vidum. Jautājums tad, kā to vispār varētu īstenot? Ja es būtu pretējā nometnē, tad es lūgtu paskaidrot, kā izaugsmes un stabilitātes fakts, kā pakts, kā priekšnoteikums būs saistīts ar uh, kohezijas fondu, jauno politiku un tā tālāk. Un man šķiet, ka uh, galvenais instruments, kā aizsargāt, aizstāvēt šo ļoti konkrēto, ļoti labo priekšlikumu, ir tieši izskaidrot, kas ir šī saikne starp e, izaugsmi, kohēzijas politika izmantošanu, pievienoto vērtību līdz ar kohēziju un tā tālāk. Šī, um, šis drosmīgais gājiens ar 44. grozījumu uh, svītrot visu makroekonomisko kondicionalitāti ir tiešām brīnišķīgs risinājums. Taču es pavisam godīgi jums varu sacīt, ka manā grupā daži deputāti uh, bija pret to, nu, tā tad Aldei ne visi balsos pār. Uh, e, atbalsts būs liels, tomēr nevaram solīt, ka liberāļi balsos ar jā. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Es esmu budžeta komitejas loceklis un kā tāds esmu īstenojis aprēķinājums. Un Nistelroja kungam esmu nos, nosūtījuši un visiem eh, reģionu komitejas locekļiem arī nosūtīšu manas aplēses par šīm summām. Jo viena lieta katram ir jāsaprot. Uh, Svarīgi ir tas, disk, ka būs arī diskusija šeit parlamentā un padomē būs saistīts ar atšķirībām summās šodien un nākošajās kohēzijas politikas ietveros. Un manā rīcībā pilnīgi eh, ir, bija tādi paši skaitļi kā komisijā, un es biju priecīgs, ka mans aplies atbilda padomis apreitniem. Pirmkārt, nav svarīgi, ka eh, nav pamatot apgalvot, ka dalību valstīm nebija iedotas aprēķinu metodika. Dalībvalsts finanšu ministrijas jau ir visu aprēķinājušas, pamatojoties uz uh, priekšlikumu pagājušajā gada jūlijā, cik daudz uh, būs šīs summas, uh, cik tās būs lielas, uh, pārējais mm, reģioniem tā tālāk. Un visām valstīm bija pirmā, otrā, trešā kategorija. Viss ir pilnīgi skaidrs. Un šī metodoloģija ir atšķiras no otrā panta pirmās, uh, pirmās daļas uh, pašreizējā regulā 1083. U, otrā daļa ir maksimums, un trešā daļa ir papildu maksājumi. Un vi, varu sacīt, nav nekādas atšķirības visām valstīm. Uh, un visām, visiem reģioniem attieksme bija pilnīgi tāda pati pret visām valstīm reģioniem, un tur nav nekādas atšķirības. Nav pamatot apgalvot, ka citām bija labāk, citām sliktāk. Pirmkārt, varētu zinot eh, visu šo informāciju, jūs eh, kļūsiet nervozi Kā var būt, ka mazāk attīstītiem reģioniem tiks dots par mazāk uh, procentiem, par 20% mazāk, un uh, vismazāk attīstītie dabūs par 40% vairāk? Katrā ziņā reģiona dabūs par 6 eiro gadā vairāk nekā līdz šim labi attīstītie reģioni saņems par 0,8% vairāk nekā, nekā tagad. Pārējais periodiem ir īpašs gadījums, taču būtībā viņi saņems mazāk. Taču katram pārējais periodam ir sava noteikuma, un mēs skaidri redzēsim, ka vismaz 17 reģionu, 31 miljons no konverģences eh, līdzekļiem aizies uz eh, pārējais reģioniem, un tad no konverģences eh, arī uz eh, labi attīstītiem. Nu, Līdz ar to summas ir ļoti labi aprēķināts, taču problēma ir ar maksimālajiem lielumiem. Uh, un uh, ierobežiem te ir jābūt, tāpēc, ka naudas līdzekļu pieejamība ir min, minskumā 5,1%. Uh, Tātad ierobežiem ir jābūt. Un līdz ar to Mans priekšlikums būtu tāds, nu tas gan eh, nebūtu iestrādājumi šajā regulē, taču tā kā mēs par to esam sprieduši kā vienu no 10-11 punktiem, Uh, kurus referenti piedāvā, piedāvāt, gribētu pastāstīt par šo izšķirošo punktu. Ja jūs esat liela valsts, jums ir labi attīstīta, mazāk attīstīta pārējais reģioni, un tad jums ir summas pamatojoties uz šo viens, uh, uh, vienādo 1, 2, 3 tad jūsu valsts ir tik liela, ka 2,5% patiesībā visu summu nesamazinās. Te ir runa par Itāliju, Spāniju un tā tālāk, tad par lieliem valstīm. Taču, ja jūs pārstāvat mazu valsti, un e, jūsu valsts nav diezko laba, un, un jums tā tad ir šie nati tikai vienā reģionā, tad 2,25% patiesībā būs liels samazinājums. Un tad es gribētu zināt, nākošajā periodā no šiem mazāk attīstītiem reģioniem, cik no tiem saņems par 25% mazāk. Es saprotu, ka ierobežojums ir mazāks, tāpēc, ka naudas vairs nav tik daudz, taču komisija nāk uz klēju vienu priekšlikumu, kur nekad neatbalstīšu. Pašreizējais samazinājums no, ir no 3,2 līdz 3,7 un pastāv liels diapazons. Tad, ja jūs esat nabadzīgs, uh, tad jūs samazinājums būs 3,78%. Ja jums ir 78% no vispārējā IKP, tad jums uh, samazinājums būs 3,2%. Un nākošajā periodā komisija paredz vienkārši 2,5% pilnīgi visiem. Es te citēju komisiju, ko tā sacīja, ieviešot šo elastīgo ierobežojumu likmi. Komisijai šāds teksts Mirklīt es to atradīšu. Lai turpinātu mērķus koncentrēt kohēzijas fondu un lai samazinātu atšķirības dažādajās intensitātēs, kas izriet no uh, maksimāliem lielumiem, tad uh, šis uh, ierobežojums tiks vienādi sadalīts. Es nezinu, kāpēc komiteja tā darīja, komisija tā darīja. Mēs nevaram pieprasīt vairāk naudas, es esmu budžeta komiteja, zinu, par ko ir runa. Taču mums ir jāpatur šī ideja sadalīt eh, šo ierobežojumu 2,5, un tad varētu 2,2 vai 2,7 jo summa būs tieši tāda pati, un tad šāda sistēma būs daudz godīgāka, vismaz tā es saprotu, jo beig beigās mums jābalstās uz kohēzijas principu. Ja jūs neesat tik labs, vai arī ja jūs labi izmantojat fondus, nu, mēs esam runājuši ar referentiem, tad ir jāpatur tas prātā. Ja jūs esat slings, tad, protams, jums ir savu sodi. Bet ja jūs šo intervālu neņemat vērā, tad jūs samazināt līdzekļus dažām valstīm, kas nav laba, labākais risinājums. Un mans tad priekšlikums būtu tā, kā es sacīju. Un es tiešām esmu ļoti pateicīgs referentiem, jo viņu solis ir ļoti drošsirdīgs. Es nezinu, ar ko vēl viņi nāks klājā, taču uh, raugoties komisiju, saprot, ka mūsu cīniši ar viņiem būs smags jo komisija paliks pie savas nostājas, un es saprotu, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, ir strādāt kopā un konsolidēt mūsu nostāju. Paldies! Thank you very much. Paldies! Turpina Hubners kundze, Šeter kungs lūdzu. Elizabete Šeter. Um. Paldies! Paldies uh, referentiem! Ja mēs rūpīgi izlasām šo ziņojumu, mums ir skaidrs, kādai stratēģijai viņi seko. Mēs runājam par kopīgo stratēģisko ietvaru. Es īstenībā, mm, nu, esmu diezgan skeptiski noskaņota. Es neesmu pārliecināta, vai būtu patiešām prātīgi eh, šo ietvaru uzcelt uz tik eh, augsta troņa. Īsnībā tā mēs atsakāmies no elastības nākamo septiņu gadu laikā. Man vairāk paprātam būtu konkrēta procedūra, ko mēs iekļautu regulā, proti, ko darīt ar uh, strateģisko ietvaru, kā parlaments un padome var sadarboties, lai izmantotu elastības instrumentu. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc septiņiem gadiem. Tad, kad mēs uh, pieņēmām uh, iepriekšējo regulu, mēs pat īstenībā nevarējām prognozēt, uh, cik spēcīga būs krīze un kāda pasākuma ir jāizveido, lai pret to cīnītos. Tādēļ, es domāju, vajadzētu patiešām palauzīt galvu par to, vai tas ir e, jāiekļauj likumdošanas dokumentā vai pielikumā. Es nezinu, vai tā ir pat labākā doma. Uh, Es esmu gatavs klausīt kolēģi argumentus, bet, nu, nezinu, vai jūs varēsiet izkliedēt man šaubas. E, kas man šķiet interesanti šajos priekšlikumos, te ir 87. pāns, kā ir īstenojama programma. Īstenībā komisijas priekšlikums. And for ought Uh, var, tam vajadzētu palīdzēt īstenot labu politiku uz vietas, reģioniem. Es redzu, ka Lamberts un Konstants ir patiešām ļoti pūlējušies atrast risinājumu. Es arī redzu, ka viņi ir uh, runājuši par šo multifunding, par uh, vairāku finanšu līdzekļu apvienojumu, bet tas neatrisinās pilnīgi visas problēmas. Mums noteikti vajadzētu par to vēl turpināt apspriesties. Protams, prioritātes ir um, īstenībā galvenais princips šajā regulā, bet mums ir jāsaprot, vai mēs to saglabāsim vai nē. Vai arī mums vajadzētu padomāt, eh, kā garantēt fleksibilitāti, jeb elastību bet kaut kas vēl nav, tomēr visu pilnībā nav iespējams atrisināt. Tā tad eh, šeit ir eh, elastība attiecībā uz eh, finansējumu, uz līdzekļiem. Bet šī viena prioritāšu as ir pakārtota konkrētam mērķim Bet, ja mēs izmantojam integrētu pieeju, mums ir jāizmanto ne tikai viena prioritāte, viens mērķis, bet ir jāparūpējas par integrētu programmu, ko varētu, piemēram, īstenot gan mazā pilsētā vai arī lielākā reģionā ir šīs lokālā vietējās attīstības grupas, bet man šķiet priekšlikums jautājumu pietiekam labi neatrisina. veiktspējas rezerves svītrošana. Man šķiet, tas nav pareizi. Mēs domājam, ka vajadzētu svītrot uh, sankcijas, bet vajadzētu parūpēties par to, lai, tā teikt, labākie skolnieki klasē tiktu apbalvoti, jo tas noteikti varētu uzlabot programmu kvalitāti. Problemātiski man šķiet tas, ka partneru attiecību nolīgums tiek vājināts. A punktā atrodamais uzskaitījums uh, uh, ir eh, pārtulkots, uh, un tur ir uh, tāda ļoti vāja interpretācija ar šķērs atsauci. Uh, Mēs ļoti ilgi cīnījāmies, lai tas tiktu iekļauts iepriekšējā regulā, bet man nepatīk, ka atsauce ir, eh, nu, gandrīz pazudus no jaunā teksta. Es noteikti pret to protestēšu. Domāju, ka tas, eh, kādā veidā šīs partnerības ir formulētas, eh, pašu principu vaina. Uh, Nu, nezinu, varbūt jūs varat piedāvāt citu formulējumu. Man nepatīk pašreiz izvēlētais. Un daudzās eh, vietās ir šī eh, šķērs atsauce, eh, kā partneri ir jāiesaista, bet ja partnerības princips ir vaināts, tad īstenībā šīm atsaucēm arī nav pārāk liels nozīmes. Tas bija pats svarīgākais, ko gribēju pateikt, jo īstenībā uh, daudz grozījumu ir līdzīgi, un mums ir e, jāatrod pareizie risinājumi. Mēs saprotam, uh, kāda stratēģija ir tikusi izmantota, un mēs daudz ko cenšamies vienkāršot, bet domāju, ka ir iespējams arī nopietnāk tekstu uzlabot. Paldies! Very much! Uh... Liels paldies, darbīt priekšsēdētā Lasekums nav klāt. Lūdzu, tad dodu vārdu um, Jonoš Omaržī kungam. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Pateicos abiem referentiem un tiem, kas viņiem palīdzēja um, pie šī projekta. Mūsu grupa GOE nāks klājā ar papildu grozījumiem šai ziņojumam. Tomēr es gribētu sacīt, ka vispārīgos vilcienos mēs piekrītam šai pirmai grozījuma kārtai. Un kā jau sacīja mūsu kolēģis Van Nistelrojas, es domāju, ir svarīgi uzsvērt to, kāda ir mūsu komitejas politiskā nostāja. Tā būtībā vēlas saglabāt mūsu kopīgos, princ, mūsu kopīgos principus reģionālajai politikai. Tomēr es uzskatu, ka komisijas piedāvātais teksts ir pārāk lielā sasaistē ar ES 2020 stratēģiju. Tā ir makroekonomiska stratēģija. Tā tika izstrādāta Eiropas saimnības dalību valstīm. Tā nav piemērojama tieši tāpat reģioniem. Arī reģioniem ir nepieciešams atbalsts, lai īstenotu savas attīstības stratēģijas. Neskatoties uz to, piekrītu referents priekšlikumam, respektīvi svītrot makroekonomisko kondicionalitāti. Kaut arī kohēzijas fondi tiek piešķirti dalību valstīm, būtībā līdzekļi paredzēt, paredzēt reģioniem, un reģioniem nav jāmaksā par to, ka viņu dalību valstis nav izpildījušas savu aktu dalību valstu. Uh, Uh, priekšā attiecībā uz budžeta līdzsvaru. Arī augstu vērtēju, ka mūsu komiteja gandrīz vienbalsīgi atsakās no šīs performances rezerves. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mūsu komiteja nāktu klajā ar grozījumiem uh, pie, pie pielikumam, respektīvi ceturtajam pielikumam, kur ir minēta šī priekšnoteikuma. Tāpēc vēl jau svarā, svarīgāk ņemt vērā, ka taču vairāk priekšnoteikumi vispār eh, pārkāp šos direktīvas, šo direktīvas noteikumu. Reģioniem nevar uzlikt atbildību, kas ir eh, dalībvalstu kompetence. Grevēršu jūs uzmanību 14. pantu. Mēs vēlamies svītrot to, kas varētu kļūt par slogu reģioniem, kas izriet no Eiropas komisijas ieteikumiem uh, Eiropas semestra laikā. Un vēl pāris vārdi par īpaši attālinātajiem reģioniem. Tie pieprasa īpašu summu, lai uh, Uh, kompensēt milzīgās izmaksas. Tā mūsu komiteja ir pieprasījusi. Es ceru, ka otrajā grozījuma kārtā uh, būs iekļauts šis priekšlikums. Tātad tur ir jāiekļauj minimums, tāds, kas bija paredzēts pirmajā regulā. Mūsu grupai nebūtu pieņemams, un arī man personīgi nebūtu pieņemams, kā notiktu citādi. Un vēl viens komentārs, ar kur nāšu klājā vēlāk. Šorīt varētu noslēgt savu uzstāšanos ar to, ka partnerības kontrakta izstrādē ir jānodrošina dalībvalstīm un reģionālajām varas iestādēm ir jātiek iesaistītām, taču tas eh, jāizteno ne tikai valstīs, bet arī ar citiem reģioniem. Manā skatījumā šīs vainojums nav pieņemams. Un vēl viens komentārs priekšstādātājs Skundze. Es uzskatu, ka mūsu komitejas referentu nostāja no sākuma līdz beigām tiks aizsargāta procedūras laikā. Un ka mēs iestāsimies par šīm stingrajām nostājām eh, visā mūsu darba gaitā. Paldies! Thank you eh, very much. Eh. Paldies! Jans Albrechts, pirmais runātājs sarakstā. Es pieturēšos pie angļu valodas, tāpēc, ka teksts ir angļu valodā. Pirmkārt, es domāju, ka mēs eh, esam tikai uh, sākuši darba pēdējo fāzi, tāpēc vēlētos pateikties eh, referentiem par sagatavoto tekstu. Tur ir daudz svarīgi elementi, tomēr es pievienojos eh, Konstants viedoklim, ka attiecībā uz uh, vispārīgo regulāru pamats citām regulām un lēmums tiks pieņemts balsoties uz uh, vispārīgās regulas, un tas uh, ietekmēs uh, mūsu komitejas lēmumus uh, arī par visu pakotni. Līdz ar to daži no lēmumiem. Būs izšķirīgi. Un kā referents es vēlētos iepazīstināt jūs ar dažiem komentāriem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi Tātad eh, tieši kopējā strateģiskā ietvara eh, status, es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, tāpēc, ka, kā mēs zinām, mums ir uh, programmēšanas priekšlikums pieciem fondiem un vispārīgā regula sadalīta piecās daļās, un tad, tad eh, CSF fondi un kohēzijas eh, fondi. Ja mums ir pieci fondi, tad eh, ir piecu fondu programmēšana. Kāds ir status šajā gadījumā? vai tas ir uh, vispārīgā regula vai uh, darba dokuments, un kā mēs to zinām, tad parlaments un padome dod priekšroku juridiskam uh, dokumentam, tātad juridiskam instrumentam, kurš ir saistošs. Un komisija no paša sākuma ierosināja delegētos aktus. Tagad mēs atrodamies ļoti specifiskā situācijā, tāpēc, ka šis te darba dokuments, kur ir ierosinājusi komisija, tas ir tāds, ka tas nevar kļūt par juridisku tekstu. Un tāpēc komisija faktiski pat kā ir pierādījusi, ka tas nevar kļūt par juridisku tekstu. Un līdz ar to mūsu reakcija var būt divējādi. Pirmkārt, mēs varam piekrist komitē, komisijai un teikt, ka tieši tā, tas nevar būt juridisks teksts. Tas ir informatīvs teksts. Sava veida vadlīnijas. Un mēs varam piekrist komisijai vai arī mūsu referenta ierosinātais risinājums. Tas nozīmē, ka mēs sakām, labi, bet eh, ierosināsim tekstā iekļaut kaut ko citu, kādus juridiskus elementus, un faktiski mūsu referenti pirmo reizi ir ierosinājuši darīt kaut ko pilnīgi jaunu. Tātad eh, ierosināta citu tekstu ņemot vērā komisijas uh, ideju, juridiskā ziņā paskaidrot, uh, kā nu, garantēt uh, fondu sadarbību, papildinātību un kā to praktiski realizēt. Es domāju, ka šis uh, mērķis nekad netiks sasniegts tuvāko gadu laikā, tāpēc, ka uh, Jo mēs, jo, jo mēs vairāk runāsim par integrēto pieeju, jo tas viss eh, aizvirsies sektoru virzienā, tomēr mums ir jācenšas. Un es pievienojos ar viedoklim, ka eh, reakcija no mūsu eh, puses ir radīt jaunu tekstu, un tas ir loģiski. Ir interesanti, ka teksts, kur ierosina komisija, ir ļoti noderīgs. Tomēr tas nav juridiski saistošs teksts, tas ir noderīgs kā vadlīnijas, un, protams, ka un es iešu neformāli. Tātad eh, komisija līdz ar to ir. Eh, eh, tas ir tāds kā lamatas mm, saistībā ar investīciju prioritātēm. Mums būs divas vietas saistībā ar, ar, ar mūsu darbību. Mums ir jāņem šī teksta vērtība. Bet tas nav juridisks teksts. Tā ir man pirmā piezīme. Otrā piezīme ir tas, ka es atbalstu ideju, ka mums būs kopīgais strateģiskais ietvers eh, pielikumā, tomēr eh, ņemot vērā eh, fondu papildinātību. Un es ceru, ka izvietot no šī juridiskā teksta mēs izveidosim daudz fondu sistēmu, tāpēc, ka to ir vērts darīt un ka mēs izveidojam šādu sistēmu. Un otrs elements ir, protams, jautājums par to, kā mēs uh, nolemsim par partnerības eh, līgumu, partnerības nolīgumu. Mēs nerunājam par eh, uzvedības kodeksu, kas bija viens no eh, karstākajiem diskusiju jautājumiem padomē. Tātad, kam vajadzētu būt partnerības nolīgumu uzvedības kodeksos, un es domāju, ka ir jā, tam ir vēl jāveltī vairāk laika. Bet svarīgs ir ne tikai laiks, jo cik es esmu sapratis no referentu puses, tad viņi ierosina kārtību. Tad eh, pirmais partnerības līgums. Un kad partnerības līgums eh, tiks parakstīts, apstiprināts, tad eh, stāsies spēkā darba programmas. Un šādi vienlaicīgi netiks noslēgti partnerības nolīgumu darba programmas. Es domāju, ka tas ir pareizi. Tomēr tā nav tā pati ideja, kur iesniedz komisija. Nu, tas ir jāapzinās. Un faktiski šādā veidā mēs eh, pastiprinām partnerības nolīgumu lomu. Tad, tādā ziņā, ka tie no sākuma ir jāapstiprina. Un tad vēl daži netika būtiski elementi. Es eh, jautāšu referendiem, ko viņi run, domā runājot par finanšu instrumentiem. Viņi ir izmantojuši terminoloģiju tematiski un konkrēti mērķi. Tematiski to es saprotu. Kas ir konkrēti mērķi? Un es domāju, ka to vajadzētu paskaidrot tuvāk. Un tad ir arī uh, problēma 17. pantā. Tur ir uh, minēts jūsu grozījumā ir ierosināts. Citēšu. Komisijai vajadzētu novērtēt informāciju, kur ir sniegta, un tā var uh, eh, tad uh, nolemt, pieņemot programmu atcelt kādu daļu no eh, vidējā perioda eh, maksājumiem saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, tāpēc ka RDF nav konkrētu noteikumu attiecībā uz atcelšanu. Es tikai vēlējos jautāt, ko jūs ar to domājat? Es zinu, ka eh, kohēzijas fondā tad Maastrichtas līguma noteikumi attiecībā uz atcelšanu tomēr nav noteikumu š, RDF un, un tam es vēlētos pievērst jūsu uzmanību. Vēlos pateikties par to, ka ieviesāt kritēriju sarakstu funkcionālajām jomām. Vakardien mēs par to runājām uh, komisijā, tad, tad teikt funkcionālās jomas vai uh, pilsētu jomas, urban areas. Tomēr mūs interesē tieši tad, tad, uh, funkcionālās jomas. Paldies! Paldies, Jan! Kornelija Ernsta kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau uh, neizkopojās ar uzslavām kolēģiem un makroekonomiskā kondicionalitāte ļoti jauki. Tālāk uh, šī veiktspējas rezerve, tas arī man šķiet uh, pamatoti. Tur bija viens punkts, kur ir runāts par uh, veiktspējas uh, novērtēšanu. Domāju, ka tas nemaz nav tik neveiksmīgi. Un man arī patika 46. Uh, grozījums, kur ir runāts, ka programmām ir jāatvēl vairāk laika. Domāju, ka priekšlikums ir pietiekami veiksmīgs. Es biju arī priecīga par to, ka šeit tiek minēta demokrātija. Protams, tas tieši parlamentam ir ārkārtīgi būtiski, un arī PVN, jā, tas ir pamatoti, bet man ir arī vairāk jautājumi. Ex ante kondicionalitāte. Domāju, mums vajadzētu tomēr par to palauzīt galvu, vai priekšlikums ir pietiekami labs. Es, protams, saprotu, ko jūs ar to vēlties panākt kohēzijas politikā, bet kā to uh, labāk izprast, varbūt, ka vajadzētu šo priekšlikumu formulēt pavisam savādāk. Vajadzētu būt tādai uh, diferenciācijai eh, starp priekšlikumiem, ko piedāvā mēs, un starp tiem, ko piedāvā komisija. Mums noteikti ir uh, par to vēl jāapspriež. Man nešķiet uh, šie grozījumi pārāk. Uh, E, konsekventi. Tālāk e, pilsētu dimensija, dim, pilsētu saraksts, ko mēs e, varētu stādīties priekšā. Es īsti nezinu, ko ar to var iesākt. Esmu skeptiski noskaņota. Prioritātes asis attiecībā uz mērķiem, un Šrēters kundze jau piekrita, ka tas ir visai problemātiski. Es varu viņai pilnībā piekrist. Un Tur, kur ir runāts par kvotām, tematiskiem mērķiem, birokrātijas samazināšanu, to varbūt nevajadzētu iekļaut otrajā daļā. Un visbeidzot, finanšu instrumenti. Domāju, par to mums noteikti vēl vajadzētu debatēt. Ja runājam par finanšu instrumentiem, ko mēs konkrēti domājam, mums vajadzētu to formulēt precīzāk. Tas noteikti nāk par labu. Bet savādāk Gribu teikt, ka priekšlikums ir visai veiksmīgs un uh, vēl vairāk to noslīpējot, uh, patiešām panāksim labu rezultātu. Paldies! Vladimirs Māņka, lūdzu. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Uh, je to moje prvé vystúpenie na vašom výboru. Paldies, prezidents kundze. Tā ir pirmā reize, kad es šajā komitejā uzstājos. Es biju budžeta komitejas loceklis un tur es aktīvi darbojos astoņus gadus. Un es arī biju atbildīgs par 2010. gada budžetu. No sākuma es vēlētos eh, apsveikt eh, referentus par paveikto darbu. Šis dokuments kalpos par labu pamatu turpmākajam darbam. Pirms kādiem septiņiem gadiem komisijas pārstāvi piedalījās sanāksmē kuru rīkoja budžeta komiteja, un viņi paziņoja, ka viņiem nāksies eh, samazināt eh, finans, eh, fondus par 10%, kas ir pieejami dalībvalstīm, tāpēc, ka tas būtu dēļ mm, apgūšanas kapacitātes. Tajā laikā es biju pilsētas mērs, un man bija tieša pieredze šajā sakarā Un pieredze rādīja, ka bija nepieciešams divu gadu diskusijas ar komisiju, lai iegūtu finansējumu no komisijas. Tā bija briesmīga bi birokrātija. Un pēc komisijas vizītes mūsu budžeta komitejā mums bija diskusija, un mēs varējām samazināt birokrātiju līdz minimumam. Tomēr tad eh, šī birokrātija mm, nonāca eh, pie dalībvalstīm. Dalībvalstis ir atšķirīgas attiecībā uz eh, to piemērojumiem noteikumiem, uz fondu izmantošanu, un mums ir jāsamazina administratīvais sloks. Mums ir jācenšās harmonizēt noteikumus šajā jomā. Godmaņa kungs savā runā pieminēja to, ka mēs esam eh, vai nu labi saistībā ar fondu apgūšanu, vai arī nedaudz slinki šajā ziņā, bet es domāju, ka galvenais elements ir noteikumi, kas ir piemērojami uh, fondu apgūšanai. Šobrīd es uh, esmu um, vadītājs uh, Slovā, Slovānijas uh, reģionam, un uh, mums ir problēmas ar infrastruktūras, vēlētos uh, iepazīstināt ar um, konkrētiem piemēriem, kāda ir um, problēmām, kādas ir, kāda ir jāpārvar. Piemēram, ja ir tilti, kādā reģionā, valstī, un ja, piemēram, ir plūdi, kam, protams, kā ir ieteikumi uz jūsu projektu attiecībā uz uh, tiltu uzlabošanu, ja jūs esat saņēmuši fondu finansējumu, tad uh, jums ir jāsniedz līdzfinansējums uh, ar tātad, saviem finanšu līdzekļiem. Tomēr plūdu dēļ ir nedaudz jāmaina savas aktivitātes, un galu galā jūs nonākat situācijā, kad uh, Un tad, kad jums ir jāskarās ar eh, izmaksām, kuras eh, vairs nav attaisnojamās, eh, attiecināmās izmaksas. Un līdz ar to problēma ir saistīta tieši ar līdzfinansējumu. Un attiecībā uz definīcijām. Tad mums ir jā, jāizmanto elastīgāk pieeja, lai risinātu šādas problēmas. Es uh, ceru, ka veiksmīgi strādās šajā komitejā un ka, mums, ka mēs varēsim izveidot labas noteikumus nākamajam finanšu periodam. Lēns Kadeks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, vispirms gribu pateikties Konstancijam Lambertam par viņu darbu. Mm, tāpat to darīja arī man darbu un mani kolēģi, un tas pamatot. Un tā tad vispirms eh, lietas, kurās uh, var piekrist. Arī es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemams, ka kopīgais strateģiskais ietvars kļūst par deleģēto aktu. Skaidrs, ka tas kļūst, kļūst par pielikumu uh, vispārējai regulai, tātad koplēmumu procedūru. Es arī piekrītu, ka veiktspējas rezerve ir sliktā labā ideja, un tā katrā ziņā būtu svītrojama. Un runājot par kondicionalitāti, es domāju, ka tas eh, veicinātu fondu apgūšanu, tomēr tā ir jābūt eh, ierobežotai uz eh, fondu darbības jomu, un tam nevajadzētu uh, paredzēt vēl tālākus administrīvos izdevumus vai administrīvos logu. Nu, bez tam, tāpat kā Daudzi citi kolēģis piekrīt makroekonomiskai kondicionalitāte, taču es uzklausīju Konstants sacīto, ka šis pasākums varētu savā veidā sodīt eh, reģions par eh, budžeta eh, prasību neievērošanu, kaut arī reģioni par to nav atbildīgi. Tomēr es uzskatu, ka kohēzijas politika nav bū, atsaistāma no vispārējām prasībām. Par to tādu ir vēl vēl padomāt. Turklāt referenti svītro 20. panta 3. un 4. punktu. Tur ir eh, runa par to, ka tiek atteikti eh, līdzekļi tām programmām, kas vidus periodā tiek atzīts par eh, neveiktspējīgām. Es domāju, te eh, nevajadzētu eh, atteikties no veikspējas rādītāja, kas mums ir ļoti svarīgs. Varētu pārfilmēt šos pantus, lai izvairītos no kā sankcijas kļūst par pārāk radikālām vai automātiskām. Nu, katrā ziņā tā ir man nostāja, par kuru, kuru aizsargāšu. Nobeigumā gribētu sacīt Runājot par makroekonomisko reģionu koordinēšanas mehānismu, tas būtu jāņem vērā, ir vērts ieviest uh, uh, mehānismu, kas attiecas uz makroekonomisko uh, reģionu stratēģijām. Un tad arī uh, investīcijām jābūt daudz nacionālām, uh, lai ieviestu šīs te makroekonomiskās stratēģijas. Nu, katrā ziņā tie ir, tādas ir mans pārdomas, esmu vēl gatavs tās apspriest ar referentiem, nē, referentiem. Paldies. Thank you very much. Paldies. Pan Tomasz Perenu, kungs, lūdzu. Bardzo za e, możliwość wystąpienia. Paldies, ka devāt man vārdu. Dāmas un kungi, tas, ka mēs e, mūsu komitējā Jau vairākus mēnešus eh, strādājam eh, pie nākotnes kohēzijas politikas. Nozīmē, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tomēr ir diezgan eh, biedējoši, ka nesen mēs esam noskaidrojuši ka nebūs iespējams pieņemt kohēzijas politiku pirms e, DFS pieņemšanas. Līdz ar to man ir radies iespējas, ka mēs strādājam ar finanšu pamatu, strādājam bez finanšu pamata. Un tam būtu, protams, jābūt svarīgam elementam dokumentā, pie kura mēs eh, strādājam, jo sevišķi tāpēc, ka kohēzijas eh, politika, tad pēdējā informācija, kas nāk no eh, Luksemburgas, ir diezgan uh, satraucoša. Attiecībā uz summām un fondu apgūšanas kapacitāti un budžeta uh, Eh, samazinājumu kohēzijas politikai, viss šī informācija ir diezgan mm, satraucoša, un es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā mūsu komitejas darbā šeit. Politiskais konteksts ir ļoti svarīgs mūsu darbā. Attiecībā uz ziņojumiem es vēlētos pateikties referentiem. Vēlos teikt, ka vairums no viņu priekšlikumiem ir ļoti labi. Ļoti esmu apmierināts ar to, kas tika svītrota makroekonomiskā kondicionalitāte. Atbalstu PVN attiecināmību. Es domāju, ka mums vairāk vajadzētu uzsvērt eh, to, ka ir jāstiprina makroekonomiskās stratēģijas, un mums vajadzētu uzsvērt eh, to, ka makroreģionālās eh, stratēģijas, operacionālās programmas, tās Eh, kalpo kohēzijas eh, politikas mērķiem, tās dod ieguldījumu visā Eiropas Savienības attīstībā. Un EKR grupas vārdā es varu teikt, ka mēs iesniegsim vairākus grozījumus un mēs eh, arī runāsim ar referentiem. Mēs esam pret to, lai tiktu uh, samazināts robeža līdz 2,5%. Mūsuprāt, tas nepalīdzēs vājākajām valstīm, valstīm, kuras uh, atrodas eh, finanšu krīzes situācijā. Paldies eh, liels eh, referentiem. Varams no viņu priekšlikumiem dodas pareizā virzienā. Es domāju, ka man zinātie jautājumi, tiem radīsies vieta grozīmos, kurus ir iesniegusi mūsu grupa. Un, protams, ka mēs centīsimies uh, tad arī tad eh, runāt vienā balsī ar mūsu komiteju. Paldies, priekšstādātāji! Saka Manesko kundze. Vispirms es gribētu pateikties referentiem Konstancēm Lambertam. Viņi jau lielā mērā ir uzlabojuši komisijas priekšlikumu, un es piekrītu vairumam priekšlikumu. Es neatkārtošu to, ka šeit jau ir izskanējis. Uh, Taču es gribētu pieminēt šo valsts un uh, privātā partnerība priekšlikumu. Ja es paraugāties 54. pāntu, kur ir uh, runa par operācijām attiecībā uz ienākumiem, man šķiet, ko, kā komisijas aprēķina formula kaitē šai partnerībai. Nākošajam programmas periodam ir divi ieņa, ienākumu kalkulēšanas veidi, un man šķiet, ka tas rada vēl lielāku juridisko nenoteiktību. Es domāju, mums būtu jāatrod labāks risinājums, un mums būtu jāpaskaidro aprēķina metode. Tāda, kā, to, kā tiek piedāvāt 54. pānta 1. A punktā. Man šķiet, ka būtu vērts konkretizēt Uh, proti attiecināmības kritērijiem būtu jābūt tādiem pašiem gan uh, projekt, citiem projektiem, gan arī uh, privātā un valsts sektora sadarbības projektiem. Un tam tādu kritērijiem jābūt vienādiem gan uz privāto sektoru, gan ar valsts iestādi. Un vēl viena lieta saistībā ar caurskatāmību. Es domāju, ka Eiropas komisijai būtu jāpieprasa no dalībvalstīm, ja, lai tās uh, Eh, iesniedz eh, programmēšanas eh, dokumenti vienā tīmekļa vietnē. Tas ļautu arī mm, pilsoņiem nāk klajā ar savu ieguldījumu saskaņā ar komisijas priekšlikumi. Tātad šādā veidā vēl pirms galīgā lēmuma pieņemšanas pilsoņi varētu sniegt savu ieguldījumu. Un vēl es gribētu norādīt uz to, ka ir īpaši izcelti informācijas apspriežu un izglītības instrumenti uh, valsts reģionālajām iestādēm, taču ne mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Ja mēs vēlamies būt efektīvi īstenojot e ES 2020 stratēģijas, uh, mērķus, mēs vēlamies, lai arī mazie vidē uzņēmumi tos īstenot, tad arī mazie vidēm uzņēmumiem ir, mums ir jāiesniedz, eh, jāsniedz tādas eh, iespējas izglītoties, apspriesties un tā tālāk. Šāda MVU kļūtu vēl efektīvāki un varētu arī iesaistīties eh, dialogā ar vietējām iestādēm, runājot par partnerības līgumu. Manā skatījumā Ir ļoti labi, ka abi referenti ierosina aizstāt triju mēnešu periodu ar sešu mēnešu periodu. Es uzskatu, ka šis periods ir saprātīga garuma, lai varētu pieņemt, izstrādāt un pieņemt sadarbības, partnerības līgumu. Vēl es domāju, ir ļoti svarīgi uzliekt par pienākumu dalību valstīm eh, konsultēties ar vietējām reģionālajām varas iestādēm, jo mēs te uzsveram daudz līmeņu uh, pārvaldību. Taču angliski šis te šal, uh, tām vajadzētu, dalībvalstīm vajadzētu konsultēties ar vietējām un reģionālajām uh, iestādēm un lielo pilsētu mēriem. Šis šel vajadzētu ir jāizstāj ar, ka tām ir pienākums to darīt ja mēs vēlamies uh, panākt mūsu daudzlīmeņu pārvaldības modeli. Vēl es gribu augstu uzteikt uh, referentu priekšlikumu svītrot uh, pāntu par makroekonomisko kondicionalitāti. Kā jau kolēģis Godmanis sacīja, Aldes grupa neatbalsta makrokondicionalitātes svītrošanu, taču svarīgi ir tas, kādā veidā mums izdosies vadīt šīs sarunas. Es uzskatu, ka uh, Eh, no Luksemburgas nosūtītais signāls no 13 dalībvalstu puses ir tāds, eh, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šīs valsts ir pret šo kondicionalitātes eh, ideju. Paldies, dārgie kolēģi, turpina priekšstādātāji, es gribētu komentēt, es nevēlos ierobežot jūsu laiku, tāpēc es domāju ļoti svarīgi. Uh, lai eh, jums būtu iespēja nākt klajā ar saviem viedokļiem. Tomēr man šķiet, ka laika sāk pietrūkt, un tāpēc es gribētu aicināt jūs izteikties īsāk. Hristovielas kungs, lūdzu. Jūs paldies. Ziņojums ir jo īpaši svarīgs, un tas arī būs vērtīgs uh, diskusiju izvēršanai un tālākiem grozījumiem. Runājot par makroekonomisko kondicionalitāti, tā, tas ir tiešām tāds kā milzīgs sankcijas. Te jāsaka, mums ir jāpalīdz reģioniem izvēršot savas programmas. Un Man šķiet, ka šāda kondicionalitāte nevienmēr kā, eh, kalpos par tādu kā inicitīvu labāku programmu izstrādē. Es gribētu vēl kaut ko sacīt par to, kā ar reģioniem būtu jābūt neatņemamai programmēšanas posmu sastāvdaļai attiecībā uz tām programmām, kas, uh, kas iesaista šos reģionus. Te ir runa par uh, politikas programmēšanu. Man gan neliekas, ka reģioni eh, tiek iesaistīti programmu formulēšanas posmā. Vēl arī reģioniem būtu jāspēj novērot, uzraudzīt šīs programmas. Es domāju, labākais veids, kā iesaistīt reģions, būtu nodrošināt, ka tie ir ierakstīti regulā. Vēl tad ir arī rīcības kodeks, tomēr to varētu arī nepietikt. Faktiski ir tā, ka tad, kad parlaments tiek iesaistīts koplēmumu procedūrā, tad radās iespējas, ka tas atrisinās visas problēmas, taču man šeit ir pilnīgi otrādi. Mums ir jānodrošina, ka regulā dažas lietas nepārprotam parādās. Mēs vēlamies, lai šie fondi būtu tāds kā papildinātāja līdzeklis. Bez tam mums ir jāsniedz atbalsts dalību valstīm un reģioniem. Tā, re, situācija, kad dalībvalstis un reģioni izstrādā savas programmas, tad viņi arī saprot, kādi ir centieni strādāt pie programmām Eiropas Savienības līmenī. Nu, tad viņu programmas atainot arī vispārīgo skatījumu. Un tagad runājot par veikspējas rezervi. Es domāju, ka tā ir laba ideja. Tomēr būtu vēl jau labāk, ja būtu labi kriteriji, un tie nebūtu tikai ekonomiski kriteriji, jo nevar pieļaut tādu situāciju, ka reģions izpild savus mērķus, piemēram, attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Un, ja jūs sasaistāt tās lietas mm, ar vides rezultātiem, mm, ja vides rezultāts sasaistāt ar kohēziju, tad tā būtu ļoti laba doma. Te nav jāizmanto vienīgi ekonomiskie rādītāji, jāņem vērā arī citi kritēriji, kas šai jomā būtu svarīgi. Tie tad eh, liecina par to, eh, kas rīkojas pareizi. Tā tad arī vīdes ilgspējības mērķu iekļaušana te būtu svarīgs aspekts. Mums ir bāžas, eh, kuras jau mēģināja paust bažās par kohēziju. Bet Varu par to izteikties arī tagad. Te ir runa par attiecināmības kritējumu attiecībā uz struktūrāliem fondiem, kohēzijas fondiem. 82. vispārējās regulas pāns, turā ir runa par 2006. 2008. gadu kā pamat periods, lai noteiktu reģionus. Un 2008. 2009. kohēzijas fondiem. Un man šķiet, tās ir milzīgas izmaiņas jo šis te atsauces periods tiek izvēlēts, bet neaizmirsīsim, kas notika 2008. gadā. 2008. gadā sākās ekonomiskā krīze. Es domāju, mums būtu jāskatās, piemēram, uz to, lai 2011. gads tiktu atzīst kā krīzes gads. Mēģināsim apzināties, ka šis periods bija īpaši ņemot vērā krīzes apstākļus. Paldies. Paldies. Liels paldies priekšstādātāji. Saka Bustināru kungs, var tikai augstu vērtēt grozījums un vispārējās regulas ievirs, kā to ierosina abi lieliskie referenti. Tas norāda uz to, kā pateicoties ciešai sadarbībai, mēs visas politiskās grupas varam gūt atbalstu ziņojumam, kurš mūsu sarunās ar padomu būs būtiski svarīgs. Tātad manā skatījumā tas ir ļoti labi un ārkārtīgi pozitīvi. Un otra doma, man ļoti vēlētu, gribētos, lai partnerības līgumā un rīcības kodeksa Eh, tik stiprināta dalībvalsts administratīvā kapacitāte. Man tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, ka daži dalībvalsts šodien saskars ar milzīgām problēmām, bet arī tāpēc, ka līdz ar eh, jauno ārkārtīgi sarežģīto kohēzijas politiku no koncepcijas līdz tās īstenošanai ir ļoti svarīgi, lai būtu labs uh, administratīvās institucionālas kapacitātes līmeni, līmenis un dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu nodrošināt labu administratīvo kapacitāti, un tas būtu tad iekļaujams partnerības līgumā, un jāparēdz stingri saistoši noteikumi rīcības kodeksā. Es ļoti labi zinu, ka dažām dalībvalstīm šī doma nepatikt, taču labāks kohezijas politikas īstenošanas vārdā, šīs politikas labāk rezultātu vārdā, šis ir vienīgais veids, uh, kā to var īstenot. Šādā veidā tad mēs varētu uh, izvairīties no šīs šodien nevisai pozitīvās tendences. Un tagad runājot par šo uh, apvienošanas instrumentu, jūs zināt, dalībvalstīs valda bažas un arī uh, parlamentā tās atainojas. Šodien problēma ir tāda, ka priekšlikums nav pieņemams šai ziņā. Mans viedoklis Un mans lūgums pēc daudzām sarunu diskusiju kārtām ar tik daudz iesaistītiem pusēm ir tāds, kā pēc uh, eh, uh, eh, trans, uh, eh, move, regi ģenerāla direktorāts un mūvu ģenerāla direktorāts varētu risināt šīs bāžas tā, lai nodrošinātu, ka kopējais strateģiskais ietvers ne tikai tiks pieņemts un nobalsots pozitīvi, bet ka tam arī jābūt reāli iedvesmotājiem. Mans pārliecinājums, man pārliecība ir tāda, ka parlamentam būtu jāatbalsta šī ideja un tas būtu īstenos, īstenojams tikai tā, ka abi komisāri Hāns un Kalas parakstīja šo dokumentu. Tas mums sniegt vismaz politiskas garantijas, ka abas pieejas, abas filozofijas, abas atbalsts kopējo strateģisko ietvaru. Ja tā nebūs, tad situācija būs grūta, jo es kā kohēzijas fonda referents eh, varu pieņemt šo te 10 miljārdu līdzekļu pārcelšanu Taču es vēlos, lai reģioniem, dalībvalstīm un kohēzijas politikai būtu garantijas, kāpēc tas tiek darīts. Liels paldies un pateicos abiem referentiem par šo lielisko darbu. Šalvis kungs, lūdzu. Paldies! Es arī gribēju pateikties referentiem par izcilu darbu. Ja mēs runājam par jauno ietvaru programmēšanai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet struktūra ir diezgan e, sarežģīta un arī īstenošana varētu izvērsties visai piņķerīga. Referentiem ir jāparūpējas par labāku reģionu sadarbību, pateicoties ziņojumam. Būs grūti izmantot partnerību projektus. Uh, Tagad eh, mums ir viens gads, lai varētu ieviest uh, operatīvās programmas. Mēs piedzīvam grūtus laikus, un mums nav pārāk daudz laika uh, piesaistīt investīcijas. Ņemot vērā to, kādos apstākļos tagad dzīvojam, mums ir jāstrādā gan reģionālā, gan vietējā līmenī, nosakot jaunu programmēšanas laika posmu. Mēs tomēr eh, augstu vērtējam to darbu, ko ir ieguldījuši ziņojumā referenti, jo šeit ir eh, ļoti daudz pieminēts investīcijas. Tālāk makroekonomiskā kondicionalitāte. Kas notiek visatālākajos reģionos? Eiropā ir daži reģioni, kas administratīvi un politiski ir atbildīgi par saviem pieņemtajiem un īstenotajiem lēmumiem. Ja mēs šos reģionus ekonomiski kaut kādā veidā sodīsim, tad, eh, protams, visi cietīs, jo, piemēram, dalība valstis nebūs ievērošas taupības um, pasākums, bet uh, pret reģioniem tā izturēties būtu visai negodīgi. Gribēju jūs uzmanību pievērst arī tam, ka kohēzijas politikai ir jākalpo vairākiem mērķiem. Uh, kas ir domāti, lai varētu veicināt izaugsmē Eiropas Savienībā. Bet mums ir vajadzīga elastība. Kohēzijas politika pati par sevi nepapildināt ar konkrētiem instrumentiem nevar palīdzēt sasniegt šos mērķus. Mums, protams, ir jāuzlabo uh, Uh, labklājības līmenis reģionos, un ja ir elastības princips, uh, tad to sasniegt būs vienkāršāk. Ja mēs uh, palūkojamies uz finansējumu, kas piešķirts visatālākajiem reģioniem, mēs redzam arī tāds visai neveiksmīgs piemērs, jo ir tomēr jāsamazina atšķirības, kas joprojām pastāv Eiropas Savienībā starp dažādiem reģioniem. Paldies, Marija Terēza Sančes Šmita tagad. Marija Terēza, could somebody just... Marija Terēza. <laughs> No, she was not sleeping, I was looking at her. Nē, she was just... Viņa nebija iemigusi, nē, nē, nē. Viņa vienkārši lasīja ļoti aizrautīgi. Es atvainojos, paldies priekšstādā. Protams, gribu pateikties referentiem par viņu projektu. Es domāju, ka šis priekšlikums ļoti labi atainot vairāk mēnešu gaitā notikušās debatas. Es augstu vērtēju strateģiskā uh, ietvara juridisko tābu, arī par partnerības stiprināšanu katrā ziņā ir labāks teksts par eh, mērķiem un eh, teritoriālajām nepieciešām vajadzībām, te ir labāka sasaite, eh, te arī sāraks ar pilsētām ir svītrots. Man ir divi jautājumi referentiem. Vai jūs nedomājat, ka mums būtu jāpatur daļa no 21 pānta, lai nodrošinātu, ka struktūrālie fondi tiek izmantoti investīcijām, kas reāli veicina izaugsmi. Runājot par 71. 70. Uh, 61. un 7, eh, 66. pantu, vai te nav, eh, vai jūs nedomājat, ka samazinās tematiskā koncentrēšanās iespēja? Un es gribētu te iekļaut vārdu teritoriāls. Un Kāpēc gan partnerības eh, līgumos un operacionālās programmās nevarētu iekļaut arī šo vārdu teritoriāls? Es gribētu, lai šis vārds visur tiktu iekļaut. Un tā tad ar, ar nepacietību gaidu otro grozījumu kārtu un vēlreiz paldies referentiem. Paldies, Jens Nīlsens, lūdzu. Thank you. Thank you very much. Sorry. Paldies. Izteikšos ļoti lakoniski. Esmu jauns Eiropas parlamenta deputāts. Bet eh, līdz šim paveiktais patiešām ir atstājis uz mani neizdzēšamu iespaidu eh, gan referentu veikums, gan arī komisijas priekšlikums. Tas, ka darbojos Eiropas parlamentā, ka esmu sācis Eiropas parlamentā strādāt nesen, nenozīmē, ka man nav nekādas pieredzes ar kohēzijas politiku. Nē, tajā jomā esmu strādājis jau kopš 90. gadiem. Es iepazinos ar uh, ziņojumu un es iesniegšu grozījumus, bet reģionālās partnerības princips, kas ir minēts ziņojumā, ir mūsu panākuma atslēga. Tas patiešām ir jāizteno, lai reģioni varētu gūt panākumus. Protams, es vēl apspriedīšos ar referentiem un reģionālo partnerību nozīmīgumu es noteikti uzsvēršu. Paldies! Paldies! Es īstenībā negaidīju, ka mm, beigās mēs tik ļoti sasparosimies un pat eh, beigsim darbu nedaudz ātrāk. Tādēļ, ja komisija vēlētos izteikties, es labprāt dotu viņiem vārdu, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām no savas puses vēlējos uh, arī uzteikt referentu darbu. Es ļoti labi zinu, ka komisijas priekšlikums par vispārīgo regulu bija um, visai ciets uh, rieksts, ņemot vērā to, cik apjomīgs bija šis priekšlikums. Un referenti pat tiešām ir ļoti pamatīgi iekodušies šajā riekstā, viņi ir uh, piedāvājuši ļoti labus un pārdomātus grozījumus un Es uh, norādīšu uz vairākām detaļām, bet es domāju, ka referenti komisijas priekšlikumu ir ļoti labi izpratuši. Un, protams, ir jauki, ka jūs atbalstāt galvenos principus, kas ir mūsu priekšlikumā. Komisija, protams, vēl nepaspēja detalizēt iepazīties ar visiem piedāvātajiem grozījumiem, un, protams, vairākiem komisijas dienestiem ir jāiepazīst ar šiem grozījumiem. Pastāstīšu varbūt par to, ko, par ko es īsti esmu atbildīgs. Tātad pirmām kārtām partnerības princips. Es gribēju pateikt, ka komisija grib šo partnerības principu spēcināt, un ir ļoti labi, ka parlaments ir izvēlējies tādu pašu nostāju. Un e, darbs pie rīcības kodeksa jau ir noslēdzies. E, un ir arī um, pieņemts uh, e, 23. aprīlī, un tagad dokuments ir nodots arī parlamenta izskatīšanai. Tajā. Tā, jā Ir uh, iekļauts rīcības kodeksa saturs, ir uh, pausti galvenie priekšlikumi, galvenie principi, kas ir jāizteno, uh, lai varētu labāk īstenot partnerības principu, lai varētu noslēgt šos partnerības nolīgumus. Un mēs arī labprāt, tad, kad pienāks īstais brīdis, šo priekšlikumu piedāvāsim arī jūs komitejas izskatīšanai. Eh, iepazīstoties ar grozījumiem, radās iespējas, ka jūs gribat eh, piedāvāt tādu uh, divu sliežu vai divu mm, virzienu partnerības, tātad reģionālās un vietējās iestādes, un tad uh, otrā pusē ir citi, cities, mm, cities struktūras un citi orgāni. Es nezinu, vai vajag tā nošķirt. Uh, Um, dažādas sadarbības veidus vai, vai grupas, ar kurām mēs sadarbojamies, jo, protams, uh, katrā reģionā šīs partnerības varētu izskatīties savādāk, bet uh, partnerības principu noteikti vajadzētu saglabāt tekstā. Mēs arī pārliecinājāmies, ka vairāki grozījumi ir mērķēti, lai precizētu vai uzlabotu vairākas vietas tekstā, piemēram, ex ante kondicionalitāte. Mēs patiešām esam gandarīti, ka parlaments šo principu atbalsta, jo tas ir mehānisms, kas var uzlabot um, līdzekļu lietpratīgu izlietošanu un uh, Mēs arī atbalstām tādu priekšlikumu, kas sasaista vairākus investīciju veidus. Domāju, ka tas lielā mērā sasaucas ar nospraustajiem mērķiem. Arī runājot par e, pārnesi 61. pantā, e, ņemot vērā programmēšanu, šāds princips noteikti būs liederīgs un uh, revīzijas um, iestāde uh, būs tā pati iestāde, kas veiks arī projektu administrēšanu, tas ir 13. pantā. Arī šeit piedāvātā teksta versija, ko ir izstrādājis parlaments, mums ir paprātam. Tālāk, elastība programmēšanas laikā. Mēs pārliecinājāmies, ka ir nepieciešama pilnīga, simtprocentīga uh, elastība konkrētos gadījumos, arī prioritāšu asis mums šķiet pievilcīgas un esam pārliecinājušies, ka investīciju prioritāšu finansējums balstoties uz dažādiem uh, Um, dažādām nozarēm ir iespējams, bet ir jādomā par proporcionalitāti, jo ir jāizmanto arī uh, elastība, ja, piemēram, finansējums nav tik liels, kā jūs vēlētos. Bet, uh, protams, mums nevajadzētu strēpt kārstu, mēs negribam, uh, piemēram, izjaukt programmu loģiku un pāragri spriest par rezultātiem. Ja tiek runāts par prioritāšu asīm, tad mums eh, problēmas sagādā tieši dažādu finansējumu veidu sajaukšana, bet, lai to labāk varētu administrēt, mums tiešām eh, ir daži finanšu līdzekļi tomēr eh, joprojām, katrs jātur, tā teikam, to visu jau kopā. Un ja tiek sajaukti līdzekļi no dažādām prioritāšu asīm, tas var novest pie pārpratumiem. Un mm, komisijas priekšlikumā ir iespēja, ka konkrētu programmu var finansēt no dažādiem finansējuma avotiem, bet nevajadzētu saplūdināt kopā vairākas eh, prioritāšu asis. Tagad par dažiem grozījumiem, kas mums varētu sagādāt grūtības. Pirmām kārtām, cik daudz laika ir atvēlēts programmu prezentācijai? Ir paredzēts, ka partnerību līgums tiks noslēgts sešus mēnešus pēc tam, kad spēkā stāsies regula. Un operatīvās programmas tiks uh, piedāvāts trīs mēnešu laikā pēc partnerību līguma noslēgšanas. Kādēļ šāda pieeja tika izvēlēta? Tā tad eh, partnerību līgums tiek uzskatīts par svarīgāku principu nekā strateģiskais dokuments. Bet eh, mums rodas vairākas problēmas. Tā tad eh, cik ilgi, cik ilgu laiku tas viss varētu prasīt, jo, piemēram, ja ir nokavēšanās, tad sākas gan kavēšanās pieņemot programmas un pēc tam arī vis tālākā procedūra ievelkas garumā. Bet mēs gribam, lai programmas tiktu virzīts uz priekšu pēc iespējas ātrāk un tālāk. Jāsaprot, ka šīs operatīvās programmas ir ļoti sarežģītas un tās īstenībā neatspoguļo to uh, dažādību, daudzveidību, kas valda dalību valstīs mums e, patiešām ir jāsaprot, ka dalība valstīs ir arī atšķirīgas institucionālas struktūras. Ir dalība valstis, kas ir izteikti federālas, tajās nevar izmantot e, pieeja no augšas uz apakšu, balstoties uz partnerību. Partnerību līgumiem būs drīzāk pieeja no apakšas uz augšu. domāju, ka šie grozījumi ir izstrādāti īpaši neņemot vērā lielo daudzveidību, kas valda Eiropas Savienības reģionos. Un īstenībā tas procesu varētu iekavēt. Līdz ar to programmas uh, nevarēs uh, īstenot pietiekami īsā laikā, bet uh, ja mēs uh, programmu pieņemšanu, administrēšanu nu, padarīsim ātrāku, priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, ģenerāla direktora kungs, varbūt es drīkstētu jūs pārtraukt. Mēs pēc balsošanas turpināsim darbu pēcpusdienā, mēs dosim vārdu arī referentam. Uh, Bet es gribētu tagad pāriet pie cita darba kārtības punkta. Mēs uzklausījām uh, jūsu viedokli, bet mums ir jāizskata arī trīs atzinumi, kas ir ļoti būtiski finanšu plāns. Tagad mūsu rīcībā ir pusotra stunda. Tas nozīmē, pusstunda būs atvēlēta katram atzinumam. Un pēc referentu izteikumiem es gribētu uh, dot vārdu pāriem runātājiem, bet mums tad ir jāsaprot, cik daudz runātāji būs pieteikušies un attiecīgi tad arī sadalīsim runāšanas laiku. Tomāš Porēmba ir sagatavojis atzinumu par sociālajām pārmaiņām un sociālām inovācijām. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Pirms runāt par savu atzinumu, gribēju varbūt eh, šo to pateikt vispārīgākos vilcienos. Mēs esam pieņemšu prioritātes no 2014. līdz 2020. gadam, un komisija ir izstrādājusi jaunu programmu sociālajām izmaiņām un sociālām inovācijām. Komisija piedāvā uh, apvienot trīs instrumentus - mikrofinansēšanas uh, instruments nodarbinātībai, ORS un progress. Un ir jāizveido jauna programma. Programma būs uh, paredzēta arī 2020. gada mērķu sasniegšanai, Mm, uzlabojot mobilitāti, pieņemot labāku likumdošanu, vienkāršot pārvaldību un, protams, ir jāparūpējas par sociālo iekļaušanu. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un, protams, mums ir jāpadomā, kā apvienot visus šos trīs elementus. Komisija gribēja tikai atvieglot pati savu darba nastu. Esmu norūpējies par to, ka komisija nav uh, šeit novilkusi demarkācijas līnijas starp dažādām programmām un pieejamā finansējumu. Līdz ar to šeit ir zinām pārklāšanās. Un vēl kas tiek paaugstināti administratīvi izdevumi. Un nu, taču neaizmirsīsim, ka mums ir jātaupa, un eh, šāds piedāvājums ir visai neveiksmīgs. Šis priekšlikums īstenībā tikai eh, visu sadārdzinātu. Un tālāk 5% kā budžeta rezerve. Ko komisija īsti e, grib ar to sasniegt? Tālāk e, nekas nav teikts, kā mums šie līdzekļi īsti ir paredzēti. Tādēļ to vajadzētu svītrot. Tāds ir mans priekšlikums. Un mikrokredīti arī tās man ir ārkārtīgi svarīgi. īstenībā 99% no jaundibinātajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir tieši mikro uzņēmumi. Un, ja mēs uzlabojam piekļuvi finansējumam, tad ir iespējams uh, labāk cīnīties pret sociālo atstumtību. Tādēļ 5% tomēr ir jāsvītro šajā rezervē, bet uh, šos līdzekļus ir jāpiedāvā mikrokredītiem. Ir dalība valsts, kam šāds risinājums nav paprātam. Tagad ir 3% likme progresam un vēl ir uh, nedaudz līdzekļu atvēlēt mikrokredītiem. No vienas puses esmu gandarīts, ka mikrokredīta līmenis ir pacelts. bet tomēr ir jāuzlabo administratīvās procedūras, tam es varu piekrist tālāk. Komisija ir piedāvājusi 17% inovācijām un uh, sociālajām pārmaiņām, bet tālāk inovācijas atkal netiek minētas. Ja tas tekstā nav minēts, uh, tad varētu rēķināties, ka ar šiem līdzekļiem varēs rīkoties visai brīvi. Uh, un komisijai jāparūpējas par kvalitatīvo un kvantitatīvo statistiku par tās sarūpēšanu, it sevišķi oiras kontekstā. Un vēl kas. Mums noteikti jādomā arī par tām problēmām, ar ko Eiropas Savienībā cīnās jaunieši. Programmā tas noteikti ir jāiekļauj jo tieši jaunieši Eiropā tagad uh, piedzīvo ļoti nepatīkams izaicinājums. Mums šajā darbā ir jāiesaist arī reģioni un pilsētas. Reģioni īstenībā šobrīd spēlē galveno lomu sociālās politikas īstenošanā. Un daudz varētu dot, varētu sniegt lielu ieguldījumu, izstrādājot inovatīvus risinājumus. Reģioni ir jāiesaista darbā jau pašā sākuma posmā. Tālāk tiek runāts arī par atklāto koordinācijas metodu. Noteikti tā varētu būt eh, jēgpilna, izmantojot eh, šo metodu sociālās politikas jomā. Un vēl kāds aspekts. proti sociālā uzņēmēja definīcija. Bet eh, nevajadzētu par katru cenu prasīt milzīgu pēļņu no šiem sociālajiem uzņēmējiem. Es esmu gatavs par šo jautājumu diskutēt un domāju, ka mēs varēsim galu galā uh, izstrādāt tādu atzinumu, kas ņems vērā vairākumu viedokli un sagatavot uh, labu un labi pārdomāt atzinumu. Priekšsēdētāji turpin paldies. Vai kāds tagad vēl grib izteikties par šo atzinumu? Gribu to zināt tieši tagad. Labi, uzstāsies ēnu referenti Kādenbaks kundze. Viņa ir ēna referenta un e, viss, pēc tam vairs neviens neuzstāsies. Paldies, saka priekš, e, Kadenbaks kundze, paldies arī referentam šajā e, atzinumā ir daudz ļoti labu atziņu, kas man ir tiešām paprātam. Un man vajadzētu arī pateikt, E, kādi būs sociāldemokrātu izstrādātie grozījumi. Pirmām kārtām par trīs finanšu instrumentu apvienošanu vienā. Es varu piekrist mūsu referentam, un komisijas piedāvājums ir visai problemātisks. Te tiek runāts par uh, trim dažādām programmām ar atšķirīgiem mērķiem, un padome komisijai jau ir e, teikusi, ka to atbalstīs, bet nestoties to, ka abas pārējās institūcijas jau ir vienojušās, mums arī vajadzētu aizstāvēt savas pozīcijas. Es gribēju teikt, ka visas šīs trīs programmas finansē no Eiropas sociālā fonda un arī reģionālā fonda, un, protams, mēs varam eh, šos projektus pakārtot arī sociālajām fondām, un tas eh, piedāvās arī reģioniem lielāku rīcības brīvību. Uh, un tāpat uh, tas attiecas arī uz mikrokredītiem. Un Uh, referents grib parūpēties par to, lai trīs minētie instrumenti, uh, lai to darbības joma nepārklātos ar, ERAB, ar ERAF un Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Protams, ir jāpadomā arī par darbības spektru, ir jākonsolidē. Um, sadarbība, ir jāuzlabo sadarbība ar sociālajiem partneriem un tur, kur ir runāts par eh, darba aģentūrām, eh, tur, kur darba aģentūrām vajadzētu nomainīt dalībvalsts, nē, es domāju, tekstā ir jāsaglabā vārds dalībvalsts, jo tie ir īstie sociālajie partneri. Un NVO ir eh, jābūt iespējai piedalīties uh, visās programmās mēs iesniegsim attiecīgu grozījumu un mēs arī atbalstam referenta vēlmi eh, projektos labāk iesaistīt reģionus jau pašā projektu plānošanas eh, posmā. Mēs arī iesniegsim grozījums par to tālāk, kas ir sociāls uzņēmums. Gribētos to precizēt, jo Eh, gribam izvairīties no pārpratumiem, piemēram, eh, būs uzņēmumi, kas eh, īsti nebūs sapratuši šo definīciju, un tad viņi nemaz nevarēs piedalīties šajā programmā. Es esmu gandarīta, ka referents runā arī par kvantitatīvu un kvalitatīvu statistiku. Bieži vien tiek runāts tikai par kvantitatīviem rādītājiem, proti tiek piedāvāt skaitļi, bet uh, aiz skaitļiem neslēpjas. Um, konkrēta informācija, piemēram, vai darba vietas ir bijušas ilgtspējīgas, vai mēs te runājam par sociālajiem uzņēmumiem, un mēs nerunājam tikai par darba vietām pašmērķa vārdā, mēs runājam par tādām kvalificētām un eh, darba vietām, kas piedāvā cilvēkiem augstu dzīves līmeni. Ja mēs runājam par mikrokredītiem, tas ir eh, veiksmīgs projekts, lai cilvēks labāk varētu integrēt arī darba tirgu. Uh, piemēram, Austrijā neveiksmīgi dibinot uzņēmumus, uzņēmēji iedzīvojas lielos parādos. Tādēļ pirms dibināt uzņēmumu ir jāveic izvērtējums, cik uh, panākumiem bagāts varētu būt šāds uh, uzņēmums, un, piemēram, daudzi cilvēki bieži vien atrodas tādā kā pelēkajā bezdarba zonā, un viņiem ir ļoti grūti pēc tam atkal atrast darbu un nodrošināt sev pieklājīgu uh, eksistenci. Uh, Tālāk jūs piedāvājāt samazināt finansējumu par 15%, pro... 15 sociālajiem eksperimentiem. Mēs domājam, ka vajadzēja to samazināt par 25%. Tālāk mikrokredīti ir jāadministrē labāk, un 20%, ko piedāvā komisija attiecībā salīdzinājumā ar visu budžetu, ir pamatoti un 1,5% man šķiet eh, ir labs piedāvājums, un komisija atkal piedāvā 2%, līdz ar to mums vajadzēs veist sarunas. Sestajā pantā jūs piedāvājat mm, vārdu zonas aizvietot ar vārdu darba ņēmēju un darba devēju. Varbūt, ka tā ir tikai semantika, bet eh, tie cilvēki, kas pagaidām nestrādā un meklē darbu vai piedalās apmācībā, viņi tad nevarēs um, izmantot mobilitātes programmu sniegtās priekšrocības. Tādēļ varētu to mainīt. Tālāk runājot par mazgadīgajiem. Eh, šeit eh, tiek runāts par uh, jauniešiem, par maza, mazgadīgajiem. Uh, tā kā tas ir formulēts, nā, tas nav, te nav īpaši veiksmīgi m, mm, izvēlēts uh, šis formulējums. Noteikti mums vajadzēs par to vēl vest sarunas ar referentu. Un piektajā grozījumā vajadzētu norādīt, ka uh, Tas, kas uh, tiek pieņemts šajā komitejā, ir pakļauts subsidiaritātes principam. Es gribēju pateikties referentam par labu sadarbību un gaidīšu nākamos uh, grozījumus. Paldies! Mač. Paldies! Karim Mandēl, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu paust savu nožēlu par to, ka ziņojam projekts tiek prezentēts tik vēlu, zinot, ka nodarbinātības komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, ļoti daudz ir eh, progresējis pie šī darba, jo eh, grozījumi eh, šajā komitejā jau ir izskatīti. Es gribētu uzsvērt, cik svarīgi šai programmā uh, uzsvērt šo te partnerību. Mēs ekoloģi neesam par to, ka tiek uh, noteikts konkrēts procents dažādajām progresa as prioritātēm. Mūsu skatījumā būtu jānosaka septiņiem gadiem prioritātes un ir jābūt daudz lielākai elastībai līdzekļu piešķiršanā. Citādi var gadīties, ka uh, dažās, uh, dažās sadaļās būs par maz līdzekļu un citās atkal būs par daudz. Uh, Mēs iestājāmies par spēcīgu partnerību, un tikai tad būs nodrošināts, eh, ka līdzekļi dosies tieši tur, kur tie ir nepieciešami. Vēl ir svarīgi uzsvērt, nodrošināt to, ka e, sociālie eksperimenti un inovācija pamatoties reālos projektos. Lai te nebūtu runa tikai par visaptrošiem projektiem, jādomā arī par lokāla rakstura institīvām Tāpēc mēs stiprinām partnerības principu, tām ir jātiek piemērotam visplašākajā līmenī, un te arī jāiekļauj ir vietējās iesaistītās puses. Mēs saprotam jūsu bāžas par saistībā ar šo vēlmi stiprināt līdzekļus tieši par labu jauniešiem. Jaunieši ir šīs krīzes lielākie upuri. Tāpēc mēs ierosinām, tāpat kā mēs to darījām ar visām politiskām grupām un Stenbrukas eh, referenti Stenbruku, lai tiktu šajā programmā iekļaut ceturtais pīlārs. Un tas attiektos tieši uz uh, institīvu jauniešiem, ar kur nāks klajā uh, Eiropas komisiju. Mēs vēlamies, lai arī reģionu komitejā šis princips tiktu atbalstīts. Un vēl gan jau būsiet ievērojoši, ka dzimuma līdztiesība un cīņa pret diskrimināšanu, diskriminēšanu vairs nav šajā programmā, un tā vietā ir iekļaut pilsonības uh, doma. Mēs vēlamies, lai šie jautājumi ar vienu kļūtu par Eh, paliktu par prioritātēm visās programmās. Tātad mūsu grupa nāks klējā ar grozījumiem šādā virzienā. Mēs ceram, ka varēsim eh, sadarboties ar jums, tāpat kā to darījām jau pašā sākumā, lai panāktu labāks uh, kompromiss, lai būtu lielāka sadarbība, konverģence, tātad viedokļu uh, sakritība starp nodarbinātības komiteju un re reģionu komiteju. Paldies, saka Hübners kundze, Pēter Luhana. Es jūs nebiju, nebiju ievērojis, tagad jums vārds kā referentam, lūdzu. Paldies. Šis ziņojums ir, šis atzinums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas iezīmē milzīgas izmaiņas Eh, tam, kā norisinās darbs eh, Eiropā un jo īpaši darba tirgu eh, jaunajās dalībvalstīs, jo dažām profesionālām nozarēm ir samazinājusies kapacitātēm, kapacitāte un citās nozarēs tā ir palielinājusies. Piemēram, tas, notī, tas attiec uz tehnoloģiju. Vai, piemēram, tas attiec uz tām nozarēm, kuras pirms iestāšanās Eiropas Savienībā vispār nepastāvēja te arī noteikti dažādas sociālās grupas un vecuma grupas, un tās skar šīs izmaiņas. Manā skatījumā būtu svarīgi nacionālo politiku, reģionālo politiku un Eiropas politiku vajadzētu atdalīt attiecībā uz sociālajiem aspektiem. Un būtu arī jānodrošina labā koordinācija, jo tas eh, nāk par labu darba tirgumu Ir jāvienkāršo fondu piešķiršanas procedūra un būtu jānosaka vienota pieeja, kas vienlaiks būtu arī efektīva, vienota Eiropas fondu pieeja. Mm, atbalsts inovācijām šai ziņā jau īpaši svarīgs. Es uzskatu, ka būtu labi izvērst vienotu pie visiem instrumentiem. Tas attiec uz progresu, euros un uz mikrofinansējumiem. Mm, instrumentu. Pastāv vienotā, lai būtu vienota programma sociālām izmaiņām, tas būtu galvenais mērķis, un tad varētu arī labāk nodrošināt kontroli par sociālās politikas mērķiem. Šo triju instrumentu izlabošanai jābūt daudz efektīvākai, lai sociālā politika Eiropā būtu veiksmīgāka. Viens no vispārīgiem mērķiem šajā jaunajā programmā ir modernizēt Eiropas Savienības tiesību aktus, ņemot vērā pamat regulas pamatnoteikumus, tādā veidā tik nodrošināta efektīva tiesību aktu īstenošana attiecībā uz darba noteikumiem. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem un uzsver jau īpaši uh, Eiropas dienvidu austrumu iedzīvotājiem. Kā zinat, Eiropas dienvidu austrumu iedzīvotāji nevar vēl strādāt visās Eiropas Sanības dalībvalstīs šo apsvērumu dēļ. Vajadzētu izstrādāt kopīgu pieju visu trīs instrumentu konsolidēšanai. Uh, Jūs zināt, ka Eiropas eh, parlamenta dažādo mm, valstu deputāti nav viens prāts šai ziņā. Tātad mūsu nostāja būs atkarīga no eh, valsts piedarības vairāk nekā no politiskās piedarības. Šī iemesla dēļ uzskatu ir jāizteno izmaiņas Eiropas Savienības. Eh, mērķis ir jāatbalsta visai Eiropas Savienības līmenī, jo mums ir 2020 stratēģija, iekļaušanas stratēģija, inovāciju stratēģija. Visi šie aspekti ir jāiekļauj šajā regulā. Ja mēs vēlēsim, ja mēs sadarbosimies ar dalībvalstīm un uzliksim par pienākumu šo tā Eiropas Savienības kohēzijas politiku, un tas arī skar profesionālas nozars Tad eh, mums līdzīgai pieeja jābūt arī attiecībā uz citām politikām. Tātad šis jaunais sociālais instruments ir jāiekļauj citu Eiropas Savienības nozaru politiku ietvarā. Un tam jāatbilst ar citiem e ES 2020 stratēģijas mērķiem. Līdz ar to es vēlos sacīt, ka viena vienas regulas uh, eksistente, eksistence nodrošinātu stabilu bāzi sociālajai politikai. Tas arī liecinātu par mūsu apņemšanos izveidot uzticēšanās gaisotni. Tad varētu uzticēties visas iesaistītās puses, visas, visos līmeņos, nacionāla, reģionā, Eiropas Sanības līmenī tad eh, visiem būtu šī, šis vienotais e ES 2020 stratēģijas skatījums. Vēlos arī uzsvērt eh, sociālo izmaiņu integrācijas aspektu. Līdz šim mēs nebijām daudz runājuši par sociālo inovāciju. Es personīgi uzskatu, ka mums te jābūt būtu svarīgiem elementiem, kas nosaka šo sociālo uh, inovāciju. Uh, ietvers nabadzības apkarošanai un sociālās atsantības apkarošanai varētu būt vienotie instrumenti, piemēram, risināt novecošanas problēmu, kas pastāv visā Eiropas Savienībā. Piemēram, varētu organizēt darbu saskaņā ar jauno dzīves stilu, un tas attiec arī uz sociālo taisnīgumu, uz izglītību un uh, sociālo atbalstu. Mūsu sociālā atbalsta sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas. Līdz ar to vajadzētu varbūt eh, pieņemt kopīgas normas Eiropas Savienībā. Tas nāk par labu visām dalībvalstīm. Es domāju, tad, ja visi instrumenti tiek salikt kopā, tas varētu Eh, būtu eh, papildu atbalsts eh, arī sektoriālai programmai, kas drīz vien tiks pieņemta, un arī mm, nodrošināt labāks rezultāts Eiropas komisijas programmā. Mums vēl vairāk jāiesaistās sabiedrības debatēs, tad, piemēram, ar profesionālām asociācijām visās dalībvalstīs, ja vien iespējams. Un arī jāiesaistās diskusijas ar um, valsts administrācijām. Tā mēs varētu nodrošināt kohēzijas pieju un varētu tad izpildīt Eiropas Savienības virzības principus. Varētu iesaistīt nacionālās un reģionālās iestādes, un tad tās varētu nodrošināt uh, apmācības programmas, uh, pieaugušiem pārkvalificēšanas programmas. Līdz šim nebija vienotas Eiropas Savienības nostājas, bija zinām instrumenti, taču nebija konkrētas, konkrēta priekšlikumu attiecībā uz vienu vai citu reģionu, kas tad risinātu problēmas, ko izraisa globalizācija un tehnoloģiskās izmaiņas. Vietējiem tirgum būtu jādarbojas par labu eh, vispār ekonomiskajam tirgumam. Visumā es atbalstu referentu priekšlikumus. Šis ziņojums ir ļoti sarežģīts, nebūs viegli rast vienotu nostāju, eh, šo domu atkārto, taču tas būtu jādara. Paldies par uzmanību, paldies. Paldies, divas minūtes Nilsenkungam. Tā būs tikai viena minūte. Es vēlētos uzsvērt, cik svarīgs ir, svarīga ir sociāla uzņēmuma definīcija. Eh, mūsu grupā bija ļoti mm, sarežģītas diskusijas, un es domāju, ka šajā parlamentā mums ir nepieciešams skaidrs eh, definīcijas. Un es vēlētos eh, par šo aspektu vairāk runāt. Paldies! Nākamais runātājs. Tad Parebas kungs, es tikai vēlējos uh, rezumēt. Lūdzu, rezumēt diskusiju. Paldies par jūsu viedokļiem, par manu dokumentu, dāmas un kungi. Principā. Es atbalstu finansējuma līmeni, kuru ir ierosinājusi Eiropas komisija. Visvairāk esmu noraizējies par to, lai mēs varētu izvairīties no tā, ka ir pārklāšanās vairākās finansējuma jomās programmas ietveros. Tātad pārklāšanās ar kohēzijas programmām. Tur ir daudz jomas, kur šie divi eh, finansējuma avoti pārklājas, un līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu atrast risinājumu lai izvairītos no šādas situācijas. Jo tas nepadarīs jauno programmu efektīvu. Attiecībā uz sociālo eksperimentiem, cik es zinu, Ne visiem, ne visām dalībvalstīm labi veicas eh, šajā, ar šiem sociālajiem eh, eksperimentiem. Šīs programmas tiek realizētas eh, atšķirīgos līmeņos, un tāpēc es atbalstu finansējuma samazināšanu šādiem eksperimentiem. Atzinumā vēlos uzsvērt arī to, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz darba meklētājiem, uz jauniešiem, kuri nākotnē virzīs uz priekšu Eiropas ekonomiku. Viņi uh, radīs Eiropas Savienības um, izaugsmu un attīstību, un es domāju, ka mums vajadzētu viņiem palīdzēt daudzos dažādos veidos. Un tāpēc šajā atzinumā es šo faktu esmu ļoti spēcīgi uzsvēris. Kā jau iepriekš teicu, Es ņemšu vērā visu to, ko jūs šodien teicāt, tikšos ar ānu referentiem, lai rastu kopīgu nostāju. Temats ir ļoti sarežģīts. Piekrītu, ka tas ir tiešām sarežģīts un būs grūti nonākt pie kompromisa, bet es domāju, tas ir iespējams. Es domāju, ka ir uh, jomas, kurās mēs varam panākt vienošanos. Paldies! Paldies! Vienīgais, par ko mums ir jānolēm šobrīd, ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Vēlētos ierosināt 3. māju, 2012. 3. mājas, 2012. Līdz ar to vēlos cieties pie nākamā darba kārtības punkta - Cellera kunga ziņojums par Eiropas eh, kaimiņu teicību uh, eh, instrumenta izveidi. Un pēc runātāja uzklausīšanas eh, es vēlētos uh, reģistrēt runātāju vārdus, tāpēc lūdzu ātri nolemiet. Uh, Un tagad uzklausīsim cilvēkunga prezentāciju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienības līgumā ir rakstīts par to, ka ir jārada tādas labkalājīga vide arī ārpus Eiropas Savienības, pie Eiropas Savienības robežām, un tika izveidota Eiropas kaimiņa attiecība politika. Mēs runājam par Azerbaidžānu, Armēniju, Baltkrieviju, Grūziju, Izraelu, Lībiju, Alžīriju, Maroku, Ēģipti, okupētajām Palestīnas teritorijām un un arī Ukrainu. Šīs politikas ietveros Eiropas Savienība šīm valstīm piedāvā privileģētas partnerattiecības un, protams, tas ļaus īstenot tādas kopīgas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums, kā arī iedzīvināt tirgus, ekonomiku un kopīgo cīņu pret klimata pārmaiņām. Mums, protams, ir jāparūpējas par šo valstu ekonomisko integrāciju un ir jāuzlabo tur dzīvojošo mobilitātu un jāizkopja ar viņiem personiski kontakti. Nākamajā finanšu plānā no 14. līdz 20. gadam šo politiku papildinās jauns uh, kaimiņa attiecību instruments, kas ir finanšu instruments, kas attieksies uz visām minētajām valstīm un arī Krieviju. Jau e, šajā finanšu plānā bija paredzēta konkrēta re regula, lai finansētu sadarbību ar šīm valstīm. Kādēļ mēs esam pārstrādājuši jauno instrumentu? Uh, Uh, iepazīstoties ar kaimiņu attiecību politikas galveniem principiem, mēs uh, uzmanīgi izvērtējām šīs sadarbības uh, laikā gūtos augļus. Un mēs sapratām, ka ir nepieciešams pieskaņot vairākas politikas jomas jaunām prasībām un aktualizēt tās. Mēs runājām par pārorežu sadarbību, mēs esam arī uzklausījuši ekspertu viedokli, un viņi teica, ka pārobežu sadarbība eh, ir vērtējama kā veiksmīga eh, tieši pierobežas reģionos, bet, ja norisinās sadarbība pie āriem robežām, tad ir konstatēt vairāk būtisku trūkumu. referents uh, ārlietu komitejā organizēja arī uzklausīšanu par šo jautājumu, un mēs uh, uh, konstatējam, ka ir nepieciešama labāka Eiropas kaimiņā ticība politika, lai varētu sasniegt nosprostos mērķus. Ko tad mēs mēģināsim šeit pielāgot? Pirmām kārtām more for more, vairāk par vairāk, tas būs princips, ko mēs izmantosim kaimiņu attiecību politikā, lai varētu labāk nošķirt uh, dažādas partneru valstis, ņemot vērā to, uh, cik eh, tuvas tajās valdošās vērtības ir Eiropas Savienībai un nevar būt vairāk tāda leikanas politika, kad mēs uh, uh, naudu vienādā apmērā piedāvājam visiem, ne, ir arī jāidentificē tās valsts, kuras tomēr ir sekmīgākās īstenojot dažādas svarīgas principus. Protams, ir jāparūpējas, lai arī ārējās tirzniecības instrumenti būtu pietiekami veiksmīgi un tikt saskaņot ar šo jauno instrumentu. Ja mēs runājam par reģionālo politiku, esmu mēģinājis uh, tieši reģionālo politiku pieminēt grozījumos. Pēc konsultācijām mēs secinājām, ka nepieciešams eh, priekšlikumu grozīt, piemēram, geogrāfiskās eh, pielietojuma jomas paplašināšana, kā arī būtiski kulturāli un sociāli centri un kopīgās administrēšanas princips. Uh, ir nepieciešama vēl papildus uzlabojuma tekstā, tādēļ esmu iesniedzis grozījumus. Pirmām kārtām uh, līdzekļu palielināšana programmām par 7% attiecībā uz uh, kaimiņu attiecību politiku. Es gribēju atvainoties uh, tekstā, ir drukas kļūda, jo komisijas priekšlikumā bija minēti. 3% Eiropas kaimiņattiecību politikas instrumentam. Nē, tagad tie jau ir 5%, bet mēs gribam, lai uh, pārobežu sadarbībai kopumā tiktu atvēlēts par 7% vairāk līdzekļu. Un tā ir summa, ko esmu pieprasījis mm, EKP instrumentam. Uh, Tiek runāts arī par eh, teritoriālo sadarbību un par to, cik eh, būtiska ir teritoriālā sadarbība EKP ietvaros. Pateicoties jaunajai uh, regulai, šāda sadarbība var norisināties arī pie ārējām robežām, un tas atļaus veidot arī labāku sinerģiju ar EKP. Domāju, ka tas ir liederīgi vietējo un reģionālo iesaist, iestāžu iesaistīšana operatīvajās programmās. Protams, EKP arī ir jābalstās uz partnerības un daudz pakāpju pārvaldības principiem gan reģionālā, gan vietējā līmenī, un ir jāsadarbojas ar NBO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tās ir jāiesaista politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Daudzās minētajās valstīs Um, nav tādas uh, vēl labi funkcionējošas valdības, un tādēļ, protams, uh, sadarbojoties ar šīm valstīm EKP ietveros, mums ir jāsadarbojas arī ar reģionālajām struktūrām. Es uh, kritizēju to, ka līdzekļi tiek piešķirti tikai ņemot vērā iedzīvotāju skaitu. Uh, kā tas ir rakstīts um, komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka arī tādiem uh, apgabaliem, kur ir ļoti maz iedzīvotāju skaits, ir nepieciešams atbalsts un bieži vien pat uh, lielāks finansējums nekā uh, vietās, kur uh, dzīvo ļoti daudz cilvēku. Mums vajadzētu padomāt par neitrālu formulējumu, mums nevajadzētu uh, iecirst uh, to kā tādu dogmu akmenī. Eh, eh, ja mēs runājam par citiem finansējuma instrumentiem, ja mēs runājam par citiem finansējuma instrumentiem, tad eh, attiecībā uz tiem vienmēr norisinās vidusposma pārbauda. Es domāju, tas pats ir jātiecina arī uz šo instrumentu. Es esmu informēts, ka deleģētie tiesību akti parlamentā netiek uztverta ar pārāk lielu sajūsmu, ja komisija uh, ar šo tiesību instrumentu mēģina visu darīt pēc sava prāta, bet eh, tas tomēr ir labāk nekā komisijas priekšlikums tikai uh, at. Tikai attaisnotos gadījumos ir iespējams eh, veikt pārbaudi. Un līdz ar to komisija varēs rīkoties, kā vien tai tīk, un parlaments uh, tur īsti netiks konsultēts bet ja būs deleģētie tiesība akti, tad komisijai noteikti tie būs jāpublicē un parlamentam arī būs kaut kāda teikšana visā lietā. gribēju vēl pieminēt, un kolēģi no ārlietu komitejas um, arī varētu man sniegt padomu, tā tad vajadzētu pirmajā grozījumā runāt par dažādiem pārobežu sadarbības uh, projektiem. Diemžēl šādi projekti nenotiek pārāk bieži, un ja tie tiek arī organizēti, tad uh, kvalitāte ir visai pieticīga. Mums vajadzētu formulēt, ka šādiem kopīgiem projektiem ir nepieciešams kopīgs finansējums, uh, līdz ar to būs viens bankas konts, nevis vairāki, un tas nozīmēs labāku līdzekļu pārvaldību. Ir arī īpašā regula par uh, pārobežu sadarbību kohēzijas jomā. Pateicoties kaimiņa attiecību politikai, bija arī konkrēts uh, regulējums, kā šis kaimiņa attiecību politikas instruments ir izmantojams. Protams, ir jāuzlabo pārobežu sadarbība un, uh, lai to varētu paveikt pēc iespējas labāk, tomēr vajadzētu ieviest uh, īpašu regulējumu. Es kolēģiem gribēju pateikt, ka darba dokuments par e Eiropas uh, kaimiņu attiecību politikas instrumentu vēl nav izskatīts ārlietu komitejā, bet es uh, vienmēr sazinos ar uh, referentu no viņu komitejas un vakar komitejā notika jau pirmā apsprieda un, protams, ar nepacietību gaidu kolēģu sakāmo. Paldies! Uh, Lielas paldies! Ir klātsoši divi ēnu referenti. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es vēlos uh, slēgt runātāju sarakstu. Tātad mums ir vēl viens runātājs. Ēnu referenti. Šķiet, ka Kirjova kungs būs pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Pirmkārt, vēlos uh, apsveikt eh, Zēlēru kungu par šo ziņojumu. Tad paldies par viņa gatavību sadarboties. Un kā mēs eh, dzirdējām, vēlos arī atbalstīt eh, to, ka regulas projektā ir uzsvērta pārobežu sadarbība. Mēs visi varam piekrist tam, ka pārobežu sadarbība starp dalībvalstīm un kaimiņu valstīm un partnervalstīm Tā um, dod labumu visām valstīm viņu attiecībās, eh, politiskajās, ekonomiskajās attiecībās un attīstībā. Un svarīgi ir tas, ka šādi tiek radītas iespējas īstenot vairāk kopīgo projektu un tādā veidā e, dot ieguldījumu labākām attiecībām, lai tiktu e, eh, atvieglinātā e, komunikācija starp šīm valstīm. Un AFET eh, tur arī noteikti sniegs savu viedokli attiecībā uz konflikta situācijām. Tad šādā veidā tiek eh, uzsvērti tieši cilvēka kontakti, kas ir ļoti svarīgi politiskā ziņā. Mēs vakardien runājām eh, par šo priekšlikumu un mēs atradām vairākus kopīgus punktus ar Zelerkungu. Protams, ka daži ir vairāk jāprecizē. Iespējams, mums, mēs to varam darīt ar grozījumu palīdzību, bet kopumā mums ir nepieciešams lielāks līdzsvars. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību potenciāliem riskam, kāds pastāv ierosinot eh, tātad eh, grozījumos lielākas prasības kaimiņu valstīm nekā eh, tās ir spējīgs izpildīt. Kas te man bija prātā? Mums ir zināmas atšķirības. Viena lieta ir uh, Eh, tad eh, risināt attiecības ar austrumu eh, kaimiņu valstīm un, un, un tad ir cita situācija Ziemeļāfrikā, un šeit mums ir grūtības attiecībā uz mūsu atzinumu. Sicamāk, ka arī būs vēl citas uh, grūtības. Protams, ja mēs skatāmies līdzības ar īstenošanas mehānismu, kohēzijas politikas instrumentiem, kaimiņattiecību uh, instrumenta projekta ietvaros ir jāņem vērā, ka šie atšķirīgi attīstības līmeņi tie rada problēmas konkrētos gadījumos, un tas var novest arī pie zināmas vilšanās attiecībā uz projektu īstenošanu. Manuprāt, partnerības principā piemērošana programmu īstenošanā un eh, monitoringā uh, Tur ir objektīvas grūtības, un tāpēc iespējams mums ir jāizmanto līdzsvarotāka pieeja. Viena lieta ir redzēt, kā NVO piedalās, piemēram, darbā Gruzijā, Moldovā. Otra lieta ir meklēt šādas partnerības Lībijā, kur viņi vispār vēl nav dzirdējuši par pilsonisko sabiedrību. Protams, ka tādā veidā viņiem var palīdzēt izveidot pilsonisko sabiedrību, bet mums tiešām nevajadzētu paļauties jau no paša uh, procesa sākumā. Es piekrītu tam, ka partnerības principa īstenošana ir svarīga, tāpēc, ka tā ir valsts nauda, tad, tad eh, kur tiek izmantota eh, projektiem, finansējums, kas nāk no Eiropas Savienības, bet ir jā, jāaptur prātā dažas robežas, jo dažas no šīm valstīm nav uh, veicinājuši šo partnerību. Un tā kā mums ir jāizmanto līdzsvarotāk pieeja, tad varbūt mēs varētu apsvērt kādus grozījumus. Un tiešām svarīgi ir e, ieviest šo principu more for more. Daudzām valstīm tas ir nepieciešams. Protams, ka dažas valsts ir norādījušas ka iespējams viņam nekas vairāk nav vajadzīgs. Un šādu valstu nav daudz, bet tāds ir. Mēs varētu piemērot arī e, principu less for less, bet e, labāk tomēr pieturēsimies pie more for more principu, lai mudinātu tās sadarboties un lai mēs e, varētu būt klātesoši tajās valstīs. Vēl arī vēlas uzsvērt, ka tas nav vienkārši, tas nebūs vienkārši process iekļaujot uh, dalībniekus, uh, kuri ir ārpus valdības, bet no otras puses, protams, es saprotu referentu. Mēs nevaram vienkārši paļauties uz dalībniekiem, mums ir nepieciešams centrālās iestādes šajās valstīs. Un uh, noslēgumā vēlos teikt, ka šis ir svarīgs dokuments politiskā ziņā, arī ekonomiskā ziņā. Tas ir vajadzīgs, eh, lai mēs eh, eh, varētu uzsākt tad, labu partnerību ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies, Fransuā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, saka Alfonsija kungs. Vispirms gribu pateikties Celera kungam par viņa darbu. Man šķiet, ka viņš ļoti labi ir saskatījis pamat eh, elements, kas var uzlabot kaimiņu attiecību politiku nākošiem programmēšanas periodam. Jo īpaši man patīk tas, ko viņš saka par daudz eh, līmeņu pārvaldību, par uh, pilsonisko sabiedrību. Es nepiekrītu Kirilau kungam, jo gribu atgādināt, ka šīs programmas periods ir paredzēts līdz 2020. gadam. E, cerēsim, ka līdz tam gadam e, visas kaimiņa attiecību valstis e, būs uzlabojuši savu demokrātijas situāciju, pilsonisko sabiedrību. Un tad mums ir viņus jāiedrošina, jāsniedz viņām tālāks perspektīvas, sadarbojoties ar tām. Es augstu vērtēju domu par neizkļaujošiem, par iekļaujošajiem kritērijiem iedzīvotājiem, jo zināms, ka lielajos reģionos, kur iedzīvotāji ļoti maz, atbalsts transportam bez, bez mazāku izmešu uh, lieluma nevar eh, tikt pārlikts, viss tās izmaksas nevar tikt pārlikts uz nedaudzam iedzīvotēm. Eh, Sacājas starp mūsu komiteju un ārlietu komiteju attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku šie aspekti ir svarīgi. Es domāju, ka šīs sasaites uh, instruments ir uh, makroreģionālā stratēģija. Un šai ziņā pietrūkst uh, ambīciju Šī stratēģija piedāvā veidot zināms sinerģijas starp ERAF eh, un Reģionālās attīstības fondu un eh, šo kaimiņu attiecību stratēģiju. Paldies! Paldies, Josif! Eh, Matvei. Paldies, priekšsēdētāji ziņojums balstās uz jaunu kaimiņattiecību stratēģiju. Šī stratēģija ir pie, piemērota jaunajam politiskam kontekstam, konkrētajiem mērķiem, un šo mērķu skaits ir samazināts no 29 uz 6. Šeit uzsvars tiek likts uz uh, principu vairāk par vairāk. Un šis princips ļauj izšķirt uh, valstis, kas ir vienkārši partneri, uh, partneru valstis uh, un citas valsts, te ir galvenais princips, kāds ir attiecības ar Eiropas Savienību, te tā tad ir noteikti šī tā meritokrātija. Gribu pateikties Celer kungam, ka viņš ir iekļaus vissvarīgākos nākotnes instrumenta aspektus. Taču manā skatījumā ir viena neliela problēma, kas visticamāk tiks atrisināt ārlietu komiteja. Tomēr būtu labi par to parunāt arī šeit. Respektīvi runājot par kaimiņu attiecību instrumentu. Kas notiek tajā brīdī, kad Eiropas Savienība ar kādu režīmu nolēma pārtraukt jebkādas attiecības? Pateicos uh, referentam uh, no kultūras mm, komitejas. Es domāju, ka šādā situācijā tomēr būtu jāuztver, eh, jāuztver starppersonu attiecības, un arī attiecības starp uh, reģioniem pierobežas zonā būtu jāuztur, un arī jāuztur attiecības starp nevalstiskiem reģioniem, nevalstiskiem organizācijām un sociālo un pilsonisko sabiedrību. Jo manā skatījumā ir jāizmanto šī te kultūras diplomātija, ir jāvirs mūsu savienības vērtības, kaut arī varētu būt kādi politiskie režīmi, kas rada problēmas, jo politiskie režīmi nāk un iet, taču pilsoņi paliek, iedzīvotāji paliek, un eh, tie mums jāpatur prātā. Tāpēc es pieminēju šo aspektu. Kom, kultūras komitejā es iesniegšu grozījumus attiecībā uz kultūru un izglītību, jo šīs divas jomas ir ārkārtīgi svarīgas pārobežu sadarbībā. Uh, pastāv taču pārobežu reģionu, un tie ir jāiekļauj arī konkrēt, konkrētajos mērķos. Paldies, Celer, kungs, uzteic jūsu darbu. Celer. Jā. Pils paldies, Johim Celer. Eh, paldies, gribēju pateikties visiem, kas eh, piedalījās diskusijās arī ēnu referentiem. Es gribēju eh, varbūt reaģēt vienlaicīgi gan uz Kirilo kunga, gan Matuls kunga izteikumiem. Mēs, protams, nevaram nekad prognozēt, kā politika veidosies citās valstīs, tādēļ jāpadomā par diferencētāku kaimiņu attiecību instrumentu pielietošanu. Uh, Eh, domāju, ka to varētu sazarot daudz plašāk, ir jābūt daudz uh, pakāpju pārvaldībai, sadarbībai ar NVO un tā tālāk. Nu, ir konkrēti piemēri pieejami. Ar vienu valsti esam pārtraukuši politiskās attiecības, tā ir Baltkrievija. Bet cilvēku likteņi Baltkrievijā mums nedrīkst būt vienaldzīgi, tādēļ mums ir jābūt iespējai reaģēt uh, daudz elastīgāk brīvāk, un eh, līdz ar to nevajadzētu noteikums par eh, instrumenta izmantošanu sastādīt kā tādus ļoti sastingušus un dogmatiskus. Es atceros, ka parlamentā apmēram pirms gada mēs runājām eh, par arābu pavasari, un daudzi jau bija sajūsmas pilni un teica, ka tagad vajadzētu palīdzēt šīm valstīm, kas piedzīvojušas atmodu, bet mēs nedrīkstam pārsteigties. Mēs pat bijām gatavi līdzekļus no austrumu partnerības piešķirt eh, valstīm vidusjūras reģionā, bet pēdējā gada laikā notikušais pierāda, ka īstenībā šī nauda būtu vienkārši kaut kur aiztecējusi, ja mēs būtu ņēmuši vērā tikai uh, pirmos attīstības iedīgus, ne, neprognozējot to, kas varētu notikt vēlāk. Domāju, ka par to noteikti mums vēl ir jādebatē, un mēs um, esam sastādījuši atzinumu tikai balstoties uz reģionālās politikas satvaru, un uh, tā ir tieši darbības joma, kas mums ir svarīga. Un uh, ārlietu komiteja ir atbildīgā komiteja, un tādēļ ar viņu referentu es vēl satikšos neskaitāms reizes. Un mēs varam iepazīties ar ārlietu komitejā tapušo darba dokumentu un ir iespējams jau ātri reaģēt un noteikti mm, labāk iepazīties uh, ar ārlietu komitejas sagatavoto. Ja mēs runājam par makroreģionālo stratēģiju, ir jāsaprot, cik tālu mēs to iesaistīsim uh, šajā ziņojumā. Ir jau pieņemti konkrētu lēmumi, ir piemēram Baltijas jūras reģiona stratēģija. Un Krievija ir vienīgā valsts, kas nav ES dalība valsts, bet šīs stratēģijas ietvaros, bet mēs esam pieredzējuši, ka šī stratēģija nevainagojās ar milzīgiem panākumiem. Tādēļ ir jāveic um, nopietni uzlabojumi pirms piešķirt līdzekļus šādām stratēģijām. Makro reģionālās stratēģijas, protams, ir no svāra un eh, ir vēl vairāk priekšlikumu, kā tās uzlabot, bet pagaidām nav nekādu makro reģionālo stratēģiju iedīgļu, eh, kas būtu savienojami ar kaimiņu attiecību politikas nostādnēm ir tādi sadarbības veidi, kas, piemēram, eh, attiec uz Eiropas Savienības dalību valstīm un uz tām valstīm, kas nav iesaistītas kaimiņa attiecību politikā. Ir arī iestājas stratēģija, kas attiec uz Balkānu valstīm, bet eh, tas ir cits instruments, tā ir cita stratēģija. Lukačievskas kundze pie tā strādāja. Un ir arī Atlantijas stratēģija Eh, kas attiecas uz tām valstīm, kas ir tikai Eiropas Savienībā. Savu instrumentu es eh, neliku šajā kopīgajā katlā, jo mums ir jāsaprot, kādi ir šie makroreģionālas stratēģijas projekti, kas eh, neatiec uz partneru attiecību reģionu valstīm. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, palīgiem visiem, kas man sniedz palīdzīgu roku, strādājot pie ziņojuma. Konsultācija process eh, patiešām bija ilglaicīgs, prasīja daudz enerģijas, gribēja pateikties arī ārējās darbības dienesta darbiniekiem, komisijas eh, darbiniekiem, kas man patiešām ļoti daudz palīdzēja. Paldies! Thank you. Paldies! ir jāpieņem viens lēmums par grozījumu iesniegšanas termiņu, bet uh, vēlos pati ko teikt. Es domāju, ka tagad eh, strādājot pie grozījumiem, mums ir eh, jāskatās, kāpēc uh, pašreizējās uh, programmas īstenībā labi nedarbojas, un īpaši jāpievērš uzmanība Eiropas reģionālās tiesības fondām un šiem, šīm iemaksām, kuras nav, nav, nav veiktas. Un, uh, Tas ir svarīgs aspekts. Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. aprīlis, 2012. Eh, eh, dienā. 27. aprīlis, 12. dienā. Un līdz ar to esam nonākuši pie šīs dienas pēdējā atzinuma. Atvainojiet. 20. ir rītdien, tieši tā. Es jautāju sekretariātam, kāpēc ir eh, nepieciešams šādi rīkoties, lai sniegtu uh, vairāk laika kompromisu panākšanai. Īsti pati nezinu, bet liekas, ka citas iespējas nav. Tas bija dienas, uh, bija diena rītdien, bet nākamā nedēļa. Mēs to, mēs zaudējam veselu nedēļu, ja mēs pagarinām termiņu, jo nākamdēļ mēs šeit nesam. Es tagad jautāju sekretariātam lūdzu skaļi domāt. Trešais maijs ir maksimālais termiņš, bet mēs vienojāmies ar ēnu referentiem, ka būtu labāk eh, noteikt termiņu rītdien. Ja trešais maijs ir pieņemams, un kā jau es teicu, tātad lielākās bažas bija par to, ka ēnu referentiem nebūs pietiekam daudz laika, lai panāktu kompromisu. Un izvēle ir vai nu pieturēties pie rītdienas termiņa, vai arī izvēlamies 3. māju. Izmantojot tātad ēnu referentu laiku, ko viņi varētu panākt kompromisu panākšanai. Tas, tas ir jūsu ziņā šis lēmums. Ko jūs ierosināt? Trešais mājas. Tas tas pats. Paldies. Tātad trešais mājas ir termiņš. Tagad uh, Lukačevskas eh, kundzes eh, atzinums par pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies! Eiropas eh, komisija ir iesniegus, ir iepazīstinās ar kompromisu, ar priekšlikumu par jauno pirmsvienošanās palīdzības instrumentu PPI jaunajā finanšu perspektīvā līdz 20. gadam. Instruments attiecās uz eh, kandidātu valstīm, kā arī uz potenciālām kandidātu valstīm - Albāniju, Bosniju-Hercegovinu, Islandi, Kosovu, Montenegro, M Melkalni, e, eh, Turciju, kā arī Maķedoniju. Es eh, izstrādāju savu atzinumu, konsultējoties ar Eiropas komisiju, ar e, reģionālo ģenerālu direktorātu, ar pārstāvjiem eh, no mūsu delegācijām. Tātad ar pārstāvjiem, kas strādā Eiropas Savienības Islands un Serbijas delegācijās. Un es esmu arī konsultējusies ar daudziem NV, NVO no Ma Turcijas, Maķedonijas, Melnkalnes. Uh, Esmu arī tikusies ar galveno referentu Viganiņa kungu no Afita komitejas. Vakardien mums bija tikšanās ar ēnu referentiem mūsu komitejā. Dāmas un kungi, mans atzinums ir arī rezultāts manai sadarbībai ar Cēlēra kungu, tāpēc, ka es domāju, ka dab abi atzinumi viens otru papildina daudzās, daudzos veidos, tāpēc es vēlos pateikties eh, visiem par sadarbību. Vēlos arī pateikties cilvēkiem, kur strādā manā birojā, kā arī cilvēkiem no uh, sekretariāta. Eh, Pirmspiedošanās palīdzības instruments atbalsta pievienošanās valstis, lai tiktu veicināta drošība Eiropā. Un tādā veidā palīdz, tiek palīdzēts eh, kandidātiem un potenciāliem kandidātiem gatavojoties eh, pievienošanās Eiropas Savienībai. Un eh, šī palīdz, šai palīdzībai ir jābūt efektīvai un strateģiskai. Ieliem instrumentam jābūt efekt, elastīgam un ir jāņem vērā katrs vēlas konkrētās iezīmes. Esmu pārliecināta, ka ir nepieciešams turpināt eh, mūsu eh, palīdzību gan tehnisko, gan eh, finansiālo paplašināšanās valstīm, jo tādā veidā tiek veicināta Eiropas Savienības ieteikme šajās valstīs. Un tādā veidā arī tiek garantēta stabilitāte Eiropas kaimiņu valstīs. Es eh, nevēlos eh, komentēt eh, par visiem 13 grozījumiem. Jūs atradīsiet paskaidrojumu darba dokumentā, bet es vēlētos vairāk koncentrēties uz trīs vissvarīgākajiem man atzinuma aspektiem. Pirmkārt, pārobežu sadarbība. Šī tēma bieži tiek aktualizēta mūsu komitejas darbā. Šis ir ļoti svarīgs instruments lai stiprinātu sadarbību starp reģioniem. Pārobežu sadarbība var stimulēt uh, reģionālo attīstību vairākajos reģionos, jo šādā veidā viņi var gūt uh, mm, labumu no mūsu pieredzes, uh, no attīstītākiem reģioniem. Tātad no reģioniem, kuri jau ir Eiropas Savienības sastāvā. Un mūsu komiteja uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai galvenie mērķi, lai tiem tiektu piešķirti lielāki finanšu resursi. Un kā ierosināja Cēlērkungs, 7% 3% vietā pārobežu sadarbībai. Un vēl viens jautājums, kuru vēlētos izcelt tie būtu fondu līdzekļu piešķiršanas eh, kritēriji. Es domāju, ka pašreizējais komisijas eh, priekšlikums nav pietiekami detalizēts attiecībā uz kritērijiem, un es domāju, ka šie kritēriji būtu jākonkretizē. Un kas ir vēl, vēl svarīgi, Eiropas investīciju banka ir eh, nobežījušies arī par eh, teritoriālās sadarbības instrumentu. Viens no svarīgākajiem kritērijiem šajā ziņā ir tieši iedzīvotāju skaita kritērijas. Un eh, citā brīdī Eiropas komisija norāda, ka jo vairāk, jo lielāka konkrētās valsts administratīvā kapacitāte, jo lielāki fondu līdzekļi. Tāpēc es uzskatu, ka šie kriteriji ir jāapdara skaidrāki un tie ir jāpamēro valsts vajadzībām. Uh, ir eh, sarežģīti salīdzināt, piemēram, Rietumu Balkānu valstis, kuras ir izgājušas cauri karām un kurām ir eh, sliktāka administratīvā kapacitāte. Kā arī tātad, eh, atšķirīgs iedzīvotāju daudzums, kā piemēram Islanda un Turcija, un trešais aspekts, kas ir iekļauts manā atzinumā, ir uh, Pilsoniskās sabiedrības loma un pilsoniskās sabiedrības organizācija loma kandidātu valstīs un potenciālajās eh, kandidātu valstīs. Es vēlētos, lai šie NVO tiktu lielākā mērā atbalstīti un lai tie varētu palīdzēt veicināt šo valstu administratīvo kapacitāti. Šis ir trīs galvenās jomas uz kurām es koncentrējos savā atzinumā. Protams, ka savā atzinumā es runāju arī par minoritāšu aizsardzību, par eh, organizētās noziedzības problēmu, problēmas risināšanu, kā arī par um, demokrātijas stiprināšanas instrumentiem. Paldies par sadarbību, paldies eh, par jūsu piezīmēm, kuras jau esmu saņēmusi, un paldies arī par jūsu ierosinājumiem. Esmu gatava arī vēl tos uzklausīt eh, un vēl citēt, ko jūs par to domājat. Paldies! Trīs runātāji sarakstā Vonakungs, eh, Džamārija un Francoārs Alfonsīkungs. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Tikai ņemiet vērā to, ka jūs esat eh, trīs un mums ir tikai 25 minūtes. Es teikšos pavisam īsi, vēlētos pateikties eh, referentē par izcilu ziņojumu. Es uzskatu, ka ziņojumā ir iekļauti vairāk svarīgi aspekti, uh, Un es par tiem ļoti priecājos par to, ka viņi uzsvēra, piemēram, to, cik svarīga ir pārobežu sadarbība. Tas ir ļoti svarīgi šīs komitejas eh, kontekstā. Tad mēs arī gaidām uz vienoto projektu rezultātiem, un lai varētu, varētu dalīties ar mūsu pieredzi. Un tas ir svarīgs. Un cita lieta, kas man ir svarīga, bija par demokrātiju un cilvēku tiesībām. Un es esmu apmeklējis eh, šīs tā mm, pievienošās valsts eh, Rietumu Balkānos, tur tas svarīgs jautājums, jo sevišķi minoritāšu tiesības. Uz kur, kā to referente norādījuši savā ziņojumā. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, un kas ir svarīga daudzām pievienošās valstīm, ir infrastruktūra, drīzāk infrastruktūras trūkums. Ir ļoti daudz, kas vēl jāizdara piemēram, saistībā ar komunikācijām, lai uzlabotu ceļu sistēmu, apūdeņošanas sistēmu, platjoslas eh, pieeju. Eh, tur ir visur nepieciešams investīcijas, un es domāju, ka šajā ziņā Eiropas Unībā ir liela loma. Un cits eh, kopīgs svarīgs jautājums ir kapacitātes veidošana valsts institūcijām, kā arī pilsoniskajai sabiedrībai. Un tad šī joma daudzās pievienošās valstīs nav attīstīta, viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai viņi varētu panākt izaugsmi. Un pēdējā lieta, ko vēlējos minēt, tāpēc nedomāju, ka uh, Eh, tas ir pietiekami spēcīgi minēts šajā atzinumā, jautājumi par noziegumu, noziegumiem un korupciju. Uh, šajās valstīs, ko esmu apciemojis, eh, šis problēmas ir ļoti izteicis, un līdz ar to ir ļoti daudz, kas vēl jādara saistībā ar juridiskajām sistēmām, kā arī ar iepirkuma procedūrām. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai šajā ziņā eh, ir eh, nozīme tādā ziņā, ka Eiropas Savienība var, var palīdzēt uzlabot šīs iepirkuma sistēmas un cīnīties pret korupciju. Un es uzskatu, ka šis ir labs projekts, atzinums, un es vēlētos pateikties referentē par viņas izsalo darbu. Paldies! Uh, Liels paldies! Turpin priekšsādātāju Džemariju Uģis lūdzu. Paldies priekšsādātāju. Es te aizstāju Jovinē kungu. Viņam pat labāk ir citur jābūt. Īsumā varētu sacīt, ka Alde un Jovinē kungs visumā piekrīt referentu pieejai. Mēs pateicamies referentei par viņas ieguldīto darbu. Mēs arī atbalstām kritiku, kas šeit izskanēja, runājot par pārobežu sadarbības veicināšanu. Tā ir viena lieta - demokrātijas un brīvības tiesību stiprināšana. Te mums ir jāstrādā tandēmā ar Eiropas Savienības centieniem. Labāk ir jā, jā jānosaka kritērija fonda piešķiršanai. Te ir jābūt specifiskiem kritērijiem, lai tas nekaitētu individuālām atsevišķām kandidātu valstīm vai potenciālām kandidātu valstīm. Runājot par etniskajām, reliģiskajām minoritātēm, arī šis jautājums ir svarīgs. Un tas ir cieši saistīts arī nevalstiskām organizācijām, pilsonisko sabiedrību. Un vēl trīs komentāri no manas puses nobeigumā. Vērš jūs uzmanību uz to, ka referenti un kolēģi, kas izteicās ļoti pareizi sacīja, ka ir jānodrošina efektīva korupcijas apkarošana. Vēl manā skatījumā ir svarīgi ieviest specifiskus novērošanas pasākums, jo komisija ir ierosinājusi pagaidu uh, pakāpenisku pārēju, var sakot, uh, tad uh, šie kriteriji, šī piešķiršana tiks, skatīšana par piešķiršanu tiks pārlikt uz valsts iestādēm. Un tātad mums ir arī reģionālā līmenī jāsagatavo uh, nākošie, uh, nākošās sadarbības partneres, uh, kandidātu valstis uh, šim uzdevumam. Jolas kungs ierosina tādu īpašu uh, darba grupu, lai Eiropas Savienības uh, amatpersonas sagrabātu, sagatavotu apmācības programmu uh, kandidātu valstu amatpersonām. Un pilsoniskā sabiedrības iesaistīšana un pilsoņu iesaistīšana šajās kandidātu valstīs arī ir ļoti svarīga. Un vēl Eiropas parlamentam ir jābūt svarīgai lomai saistībā ar stratēģijas dokumentiem. Un te es atsaucos uz komisijas eh, priekšlikumu sastāvu pānta 18. punktu. Priekšstādātājs kundze vēl viens beigu pēdējais komentārs no manas puses. Esmu ēnu referents globalizācijas eh, pielāgošanas fondam. Es atvainojos. Eh, šo pēcpusdienu es nebūšu klāt šī jautājuma apspriešanā. Būšu balsojumā, bet pēc tam man ir lidojums, man jādodas prom. Paldies. Paldies, Franso Alfonse. Paldies priekšsādātā izteikšos pavisam ātri, jo um, viens uh, ziņojums papildina otru. Manā skatījumā uh, te parādās problēma, uz kuru ir vērts tā atjaunot skatu paskatīties. Tātad uh, viena fonda papildināšana ar otru fondu, tātad attiecībā uz uh, kaimiņu attiecību, veicināšanu teritoriālo politiku. Uh, Šeit atkal eh, mums ir jāsaskaras ar izmaiņām šīm valstīm. Eh, valstis vēlas iekļauties Eiropas saimnībā, un tā tad te ir arī runa par eh, izmaiņām. Pateicos referentei par to, ka viņi iestājās par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Jūs zināt, ka uh, man šis jautājums ir tūs sirdī, lai visas minoritātes tiktu aizsargātas regulā un arī Eiropas Savienības stratēģijās. Uh, Es domāju, ka šis princips būtu jāiekļauj arī kaimiņa attiecību instrumentā un svarīgi, ka tas arī atainojas mūsu ziņojumā. Un visbeidzot, man tas ir jo īpaši svarīgs, ka kandidātu valstīm būtu tāds makroprojekts, tas attiektos Rietumbalkānu valstīm, un es gribētu saņemt konkrētāku informāciju, kā tas viss būtu organizējams un koordinējams savā starpā. Paldies! Euh, Lielas paldies, saka Kjubneris kundze, lūdzu, Kašievskis kundze. Lukačievskas kundze turpina. Lielas paldies par ierosinājumu, par komentāriem, ar vairumā par piekrist. Gribētu norādīt, ka jautājums par infrastruktūru vai informācijas tehnoloģijām ir mūsu vājais ķēdes posms. Un tā ir ne tikai kandidātu valstīs vai potenciālās kandidātu valstīs, bet arī tajās valstīs, kuras jau ir daļa no Eiropas Savienības. Arī tām valstīm ir uh, problēmas šajā jomā. Mani grozījuma ataino arī mūsu ēnu referentu viedokļus. Tas, piemēram, attiec uz korupciju vai eh, nacionālo parlamentu darbību. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Es eh, gaidu jūsu grozījumus un ceru, ka eh, galīgais atzinums gūs visu komitejas locekļu atbalsta. Paldies! Paldies, turpin priekšstādā vienīgā lieta, par ko mums vēl jāvienojas, ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Es saprotu, ka pēc komentāriem saistībā ar trešu, ar iepriekšējo ziņojumu, tātad arī šeit grozījuma iesniegšanas termiņš būs 3. maijas 2012. Pēcpusdienā būs balsojums. Lūdzu, neaizmirstiet paņemt līdzi balsošanas kartes. Līdz ar to pašreizējā sēde ir beigusies. Visu labu!